Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Dāmas un kungi, juristisch kein Problem. Meine Damen und Herren, ich bitte. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Man ir paziņojumi jums. Eh, prezidents Nazarbājevs un Kazahstāns un priekšsarētais Barozu 9. oktobrī Briselē kopīgi oficiāli ir noslēguši sarunas pozitīvi par jauno versiju sadarbības līgumam. Parafēto dokumentu projektu mēs saņemsim vēl līdz gada beigām. Un tad no mums sagaidīs piekrišanas sniegšanu šī līguma slēgšanai. Līdz ar to, manuprāt, tas nozīmē to, ka esam intensīvi strādājuši pie šī jautājuma jau no 2012. gada, kad sniedzām ieteikums baronisē Eštonai. Jūs noteikti atceraties. Vai ir kādi iebildumi pret protokolu? Nē, tad ķeramies pie asociācijas nolīguma ar Moldovu. Es ieteiktu samainīt 4. un 5. vietā. Vispirms ņemtu asociētas nolīgumu, vai kāds iebilst. Lai pēc tam varētu arī visus grozījumus apstiprināt. Astavičus kungs, vai jums kā referentam ir kas sakāms, lūdzu? Mr. Chairman, colleagues. Priekšsarētāji kungs, kolēģi, dāmas un kungi, tik tiešām es lūdzu jūs atbalstīt ļoti svarīgu nolīgumu. Asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu to dalību valstīm un Moldovas republiku no otras puses. Es domāju, ka mēs esam gatavi atbalstīt šo rekomendāciju, un es aicinu jūs balsot par. So, wir kommen jetzt zu... Priekšsēdētājs, eh, tagad normatīvās, normatīvā rezolūcija. Tur mums tikai jābalso par, pret vai atturas. To mēs varētu uzreiz elektroniski tagad izdarīt. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. asociācijas nolīgums ar Moldovu. Nobalsot šādi 44 par, 3 pret, neviens neaturas. Tātad pieņemts. Apsveicam referentu. Ar cerību uz labu sadarbošanos kopējā asociācijā ar Moldovas Republiku. Un mēs viņu centienus noteikti atbalstīsim. Nākamais darba kārtības punkts. Tu, vadību pārņems kolēģis Plenkovičs. Akuzo, nē, akuzo. Puno.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 Disculpen, pero... Atvainojiet. Balsēm ceļot roku par. Pret. Pieņemts. 25. atkrīt, 26. atkrīt, 7. atkrīt, 8. atkrīt. 29, 30, 32 atkrīt, 31. liekam uz balsošanu par. Pieņemts. 33. liekam uz balsošanu par. Pret. E, 34 par pret attur, atkrīt. Mutisks grozījums, pirmā daļa, par pieņemts. Otrā daļa, par pret atkrīt atkrīt. 35. Dekai, dekai. Atkrīt, es teicu, atkrīt. Votāmos, no? La parte 2. La parte 2. Otrā daļa. Votāmos. Balsojam elektroniski. Cerramos. Beidzam balsot. Atkrīt. 29 ir pret 26. Man? 35. 35. atkrīt, 65. atkrīt, 3. kompromiss. Padamos a ceļot roku par. Pieņemts. Atkā, atvainojiet, šis ir mans pirmais balsojums, trešais kompromiss, balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 36, 7, 8, 9 atkrīt, 45 atkrīt, 5. paragrāfs 40. par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas izskatās, ka atkrīt. 42. par pret atkrīt. 43. par pret atkrīt. Votamos. Balsojam, personāls balsojums. Stabra. Pieņemts. Hay que alzar las manos porque si nu- no. Kolēģi saka, ka ir jāceļ rokas balsojot. 44. par. Pret. Pieņemts. 46. Pirmā daļa. Par. Pret. pieņemts. Otrā daļa par, pret, atkrīt. Astotais paragrāfs 47. par, pret, pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Par. Pret. 49. Par. Pret. Pieņemts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 pret pieņemts 52. par pret pieņemts. Mutiskais grozījums numur 1 par pret pieņemts. Desmitais paragrāfs par pret

pret pieņemts. Piektais par pret pieņemts. 61, 2, 3, 4 atkrīt. 66 par pret pieņemts. Sestais par pret pieņemts. 69. par pret atkrīt. 70. vispirms pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par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 72 cae. 72 atkrīt. Kolēģis Prēda grib izteikties. Priekšsēdētāji. Gribu atbalstīt Prēdas un Makovī grozījumus. Lūdzu balsot par. Par. Paldies! Nu? Vale, pues votamos. It's amendment 73. Tas ir 73. Aicinu balsot par. Par la 73. Tātad 73. Par. Pret. Personāls balsojums. Sākam balsot. Nē, atvainojiet, elektroniska pārbauda, saka priekšsēdētājs. Faltan dos. Cerramos. Beidzam balsot. Turpinām balsošanu. 74. par. Pret. Pieņemts. 75. par. Pret. Pieņemts. 8. kompromiss par. Pret. Pieņemts. 76. Atvainojiet, atkrīt, saka priekšsēdētājs. Tālāk. Līdz 80. atkrīt. 80. par. Pret. Pārbaudām elektroniski. 80. Cerramos. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. Par? Pret? Pieņemts. 7. Kompromiss par? Pret? 82. Atkrīt.

jābalsoja par, e, jāliek uz balsojumu otrā par. Pret. Vēlreiz otro daļu. Par. Pret. Atkrīt. 99. Par. Pret. Pieņemts. Atvainojiet, atkrīt. Ceturtais par, pret, atkrīt. Piektais par, pret, atkrīt. Sastais par, pret, pieņemts. Septītais par, pret, atkrīt.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 12. par pret pieņemts. 13. par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Pieņemts. 14. par. Pret. Atkrīt. 15. par. Pret. Atkrīt. 14. pārbaudām. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. par pret. Septiņpadsmito pārbaudām. Sākam balsot.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 16. Tagad varam pāriet pie 17. iepriekšējā. En contra. Aprobada. Kompromiso 1. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. Tagad līdz 22. numuram visi atkrīt. Par. Pret. Atkrīt. 23. par. Pret. Šķiet, ka pieņemts. 24. par. Pret. Atkrīt. 4. citējums. 1. par. Pret Pieņemts otrā daļa. Par. Pret. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Pieņemts. Atzinums no INTA komitejas. Pirmais paragrāfs par. Pret. Pieņemts. Inta 2. Atkrīt. Inta 3 par. Pret. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atkrīt sestais. Piektais pārbaudām. Sākam balsot. Piektais. Inta pieci. Atkrīt. Inta 6. Par. Pret. Atkrīt. Inta 7. Par. Pret. Atkrīt. Pārbaudām. Septītais. Inta 7. Pārbaudām elektroniski. Pasa. Pieņemts. Inta 6. 6. Inta 6. vamos a la 8, porque la 7. Astotais, jo septītais ir nobalsots, astotais par, pret, pieņemts, devītais par, pret, pieņemts, desmitais par, pret, pieņemts.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 Empezamos en un minuto, dos minutos. Mēs turpinām darbu pēc pāris minūtēm. Vamos a empezar en un minuto. Tenemos a la señora ministra de Justicia. Mēs uzklausīsim eh, Gruzijas eh, justīcijas ministru. Lūdzu, tagad eh, mirkli klusuma. Ieņemiet visas vietas un pēc brīža sāk, varam sākt darbu. Vamos a tener un intercambio de puntos de vista con la señora Tea Sulukiani, ministra de Justicia. Tagad būs viedokļa apmaiņa ar Tea Sulukiani, Gruzijas tieslietu ministri. Man ir liels prieks uzņemt jūs šajā sanāksmē. Ministres kundze, pirms apmēram gada ar jums bija viedokļa apmaiņa, kurā jūs mums stāstījāt par Grūzijas valdības programmu attiecībā uz justīcijas reformu un par to, kā darbs turpinās. Šogad jūnijā tika parakstīts asociācijas līgums starp Gruziju Eiropas Savienību, ko jūsu parlaments ratificēja un kas drīzumā tiks skatīts šeit parlamentā. Tāpat arī e, turpinājās darbs par vīzām, par cilvēktiesībām Šogad eh, mēs uzklausījām Tomas Hamermana ziņojumu jūlijā, kas ir īpašais pārstāvis, un viņš uzskata, ka Grūzija ir pavirzījusies uz priekšu cilvēku tiesību ziņā un iesaka vairākas rekomendācijas. Grūzijas valdība par tās izvērtēs un izteiksies par tām suverēni. Tāpat arī mēs pēdējo mēnešu laikā redzējām, ka parādās apsūdzības pret iepriekšējiem valdības pārstāvjiem, taiskaitā iepriekšējo mini, e, pre, prezidentu Sakašvili. Ministras kundze politiskais process Gruzijā ir skatāms dažādos politiskos aspektos. Esam pārliecināti, ka vislabākais uh, pierādījums atbalstam ir uzticība, un tagad es jūs sveicu mūsu komitejā un dodu jums vārdus desmit minūtēm, lai jūs izklāstat savas valsts justīcijas sistēmu. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji godātie deputāti, man ir liels gods uh, jūs uh, uzrunāt šeit Eiropas parlamentā ārlietu komitejā. Man šī lieliska iespēja sniegt pārskatu par to, ko e Gruzija ir sasniegusi um, ceļā uz Eiropu. Es uh, jau jums uh, iepriekšējā tikšanās reizē stāstīju par to, kādas reformas ir paredzētas veikt Eiropas integrācijas ceļā. Un mani ļoti iedrošināja uh, Elmāra Broka uzaicinājums šodien ierasties pie jums. Eh, man ir, eh, tas ir ļoti rosinoši apspriest mūsu reformas eh, šeit, runājot par asociācijas līguma īstenošanu, liberalizācijas plāna īstenošanu un Eiropas normu integrēšanu Grūzijas likumdošanas telpā. Tas ir mm, visu mūsu interesēs. E, asociāt koncesijas līgums nozīmē, ka Eiropas tiesības sistēma tiek paplašināta bez oficiāls Eiropas Savienības paplašināšanās institūcijas nostiprinās demokrātiju, Grūzijā tās, Grūzija kļūs stabilāka valsts un demokrātiska stabilitātes piemērs plašākajā reģionā, kurā uh, ir daudzas problēmas, un šis reģions sniedzas no Austrum Ukrainas līdz uh, Irākai un Sīrijai Mē, mums ir jāstiprina demokrātija un stabilitāte Gruzijā un jādod savus ieguldījumus starptautiskā miera un stabilitātes stiprināšanā. Uh, Grūzija. Uh, Eh, dod savu ieguldījumu, stiprinot mieru un stabilitāti, sniedzot pozitīvu piemēru citām valstīm. Mēs apzināmies, ka eiropeizējot valsti un lai panāk, ka šis process ir neatgriezenisks, mums ir jāpild savas saistības un solījumi. Uh, īstenojot uh, Eiropas normas par uh, pārvaldību, par uh, tieslietu sistēmu. Šajā kontekstā asociācijas nolīguma parakstīšana bija uh, ievērojams solis uz priekšu. Uh, veidojot politisko asociāciju un uh, ekonomikas uh, integrāciju ar Eiropas Savienību, un mēs uh, kļūstam par tādu kā neformālu dalību valsti, un šīs process ir Um, neatgriezenisks. No 1. septembra šajā gadā šis uh, līgums jau ir provizoriski stālies spēkā un daudzas normas un standarti jau ir integrēti mūsu likumdošanas sistēmā un uh, ir uzsāktas uh, vērienīgs reformu process. Un šis ir uh, uh, posms ceļā uz uh, dzīvot spējīgi, darboties spējīgu demokrātiju Grūzijā un tās stiprināšanu. Mēs no savas puses esam izveidojuši institucionālos ietvaru uh, valdība ir uzlabojusi iekšējās koordinācijas mehānismus, ir izstrādāts nacionālais rīcības plāns asociācijas līguma īstenošanai un trīs gadu uh, rīcības plāns. Es gribu uzsvērt arī premjerministra lēmumu uh, personiski sekot tam, kā tiek īstenots asociācijas līgums. Līdzekus mūsu saistību pildīšanai mēs paļaujamies uz dalību valstu, Eiropas Savienības dalību valstu atbalstu, sniegt tehnisko atbalstu, balstoties uz diferenciācijas principiem un principu vairāk par vairāk. Es uh, jau gribu norādīt arī uz to, ka ir īstenots vīzu liberalizācijas plāna pirmais posms. Tas ir saistīts ar mūsu uh, reformu procesu un to, ka esam pildījuši savus solījumus, un uh, man ir prieks jums uh, paziņot, ka esam izpildījuši pirmā posma rīcības plāna mērķus un esam sākuši strādāt pie otrā posma prioritātēm. Esam apņēmības pilni izpildīt Rīgas uh, samita priekšvakarā noteiktos kritērijus un mēs ceram, ka Grūzija varēs tikt iekļauta līzu liberalizācijas plānu otrajā posmā iespējas ātrāk un ka tas mūs novedīs pie vīzu režīma atcelšanas. Bezvīzu režīms ir svarīga, um, svarīga iezīme, un š, tas padarīs arī Gruzijas pāses pievilcīgāks, tā skaitā okupēto teritoriju iedzīvotājiem. Uh, ir svarīgi principi - demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana. Un es gribu īsumā pastāstīt par Grūzijas reformu procesa virsību. Pirmkārt, vēlēšanas. Uh, ir notikušas vēlēšanas parlamenta 2012. gadā, per, uh, prezidenta vēlēšanas 2012 2013. gadā un pašvaldību vēlēšanas 2014. gadā. Mums ir izdevies nodalīt valsts aparātu no politiskajām partijām. Mums mm, valsts un valdošās politiskās partijas vairs nav saplūdušas, pateicoties centrālai vēlēšanu komisijai un darba grupai par brīvām vēlēšanām, ko es vadīju politiskās partijas. Um, um, tātad valsts vairs nespēja ietekmēt uh, politiskās kampaņas procesu. Un uh, vēlēšanu dienā mēs nodrošinājām uh, brīvas un godīgas vēlēšanas, un tās ir kļuvušas tagad par standārtu praksi mūsu valstī un arī uh, Eiropas padomes pašvaldību fórums pieņēma paziņojumu par 2014. gada pašvaldību vēlēšanām Gruzijā, un uh, tas sniedz pozitīvu vērtējumu šim procesam. Lai uh, mēs strādājam, lai stiprinātu demokrātiju, uh, Eh, Grūzijā mm, mūsu valdības prioritāte joprojām ir tieslietu sistēmas reformas. Eh, Mēs esam uzsākuši jau eh, reformu trešo vilni, un šobrīd prioritāte ir tiesnešu status. Pirmais reformu posms bija uh, Tieslietu padomas depolitizācija, no tieslietu sistēmas tika izslēgti politiķi un uh, tieslietu sistēma tika atbrīvot no politiskā spiediena. Otrajā posmā tika ieviesta objektīvas iešnešu izvērtēšanas sistēma, un tagad trešajā posmā mēs strādājām pie tiesnešu neatkarības nostiprināšanas šodien Venēcijas komisija publicēja savu atzinumu par reformu trešo posmu, un šīs reformas tiek vērtētas ļoti pozitīvi. Un mēs tagad esam paredzējuši iesniegt likumdošanas projektu parlamentā par reformu trešo posmu. Da 2013. gada uh, likums uh, stiprina advokātu uh, status un neatkarību, kas tagad ir šī institūcija ir neatkarīga un atbildīga parlamenta priekšā. Prokuratūras reforma uh, ir vērsta uz prokuratūras neatkarības un objektivitātes stiprināšanu, uh, nodalot to no jebkādas politiskas ietekmes. Un šī reforma tika apstiprināta 2013. gada maijā, un uh, šīs pāraudzības pilnvaras ir no tieslietu ministra nodotas uh, ģenerālprokuroram. Eh, tieslietu ministrs nedrīkst iesai, iejaukties konkrētu lietu izmeklēšanā, bet mēs varam apspriest ar ģenerālu prokuroru eh, prokuratūras darbības eh, vadlīnijas arī attiecībā uz cilvēku tiesību nodrošināšanu, kā tas ir noteikts likumā. Mums ir bijušas uh, nopietnas problēmas tiesu sistēmas darbībā Grozijā, un um, es arī uh, atceros no uh, lietu izskatīšanas Strasbūrā par to, kādi pārmetumi mums tika izteikti par kriminālu procesu kodeksa darbību. Tagad 2013. gada jūnijā ir pieņemts jauns proces, civil, krimināla procesa kodeks, nosakot sacīkstes principu tiesā mums ir šāda sistēma. Tas nozīmē, ka prokurors ir viens no lietas pusēm un mēs esam atteikušies no principa, ka prokuroram ir lielāka ietekme nekā aizstāvībai. Tagad aizstāvība un apsūdzība ir vienlīdzīgas uh, lietas puses. Tālāk uh, zvērināto tiesa. Uh, to mēs ieviesām Grūzijā vēl iepriekšējās valdības laikā. Uh, un mums uh, um, nebija pieredze šajā jomā, izņemot īsu brīdi no 1918. līdz 1921. gadam, kad uh, Grūzija bija neatkarīga valsts. Uh, mēs plašāk izvērsīsim zvērināto tiesas uh, izmantošanu, bet mums ir vēl uh, jāievieš Eiropas cilvēku tiesību tiesas standarti šai jomā, pie kā mēs arī darīsim. Tālāk uh, daudzus gadus bija tāda prakse, ka no 2004. gada varēja atpirkties no cietums soda, uh, samaksājot noteiktu summu, Tagad mēs uh, šo sistēmu mainām, tagad uh, tā ir uh, brīvprātīga sistēma, ir uh, po, protok protokoli ieviesti šajā procesā un prokuratūrai ir obligāti jāprotokolē, kā tiek vestas sarunas par uh, soda noteikšanu. Uh, moderni standarti un cietušo tiesību aizsardzības Eiropas standarti ir ieviesti, un mēs esam ieviestuši Eiropas standartus, un 2014. gada jūlijā pieņemtais likums balstās uz Eiropas Savienības cietušo tiesību direktīvu un kurā ir noteikti minimālie standarti. Uh, Mēs cīnā, turpinām cīņu pret korupciju, un jūs zināt, ka kopš 2011. gada Grūzija piedalās atklātās pārvaldības partnerībā. Mēs uh, iestājamies par pārvaldības kvalitātes uh, uzlabošanu un Grūzija ir ievēlēta atvērtās pārvaldības padomes um, vadības grupā, un mēs iesaistām šajā procesā arī uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Mēs šobrīd strādājam pie informācijas brīvības likuma. Uh, Eh, pat ja no 2013. gada likums nosaka, ka ir eh, eh, jānodrošina informācijas atklātība un jāsniedz informācija elektroniskā veidā, bet mēs vēl vēlamies stiprināt šos informācijas pieejamības standārtus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Tāpat mēs uzskatām, ka svarīgi ir aizstāv, aizsargāt uh, trauksmes cēlāju uh, tiesības, lai varētu efektīvi cīnīties pret korupciju. Un uh, mēs esam iepazinušies ar daudziem starptautiskiem instrumentiem, sagatavojot atbilstošos tiesību aktus Grūzijā. Eh, tāpat eh, pavisam eh, nesen parlaments šā gada aprīlī un jūlijā pieņēma cilvēktiesību politikas stratēģiju, un mēs iesaistījām šai procesā valsts aģentūras un nevalstiskās organizācijas, un mēs balstījāmies uz uh, tiesības sārga rekomendācijām un arī starptautiskajām nevalstiskām organizācijām, kas darbojas cilvēku tiesību jomā un arī uzklausījām Tomas Hamenberga ieteikumus. Nākamais likums ir uh, nediskriminācijas likums. Šīs reformas nebija vieglas. Likums tika pieņemts uh, šā gada maijā un ir aizliegta jebkāda diskriminācija balstoties uz dzīmumu, uh, rasi, uh, seksuālo orientāciju, uh, civilu stāvokli un citām lietām. Uh, jebkāda veida diskriminācija tieša vai netieša vai vairāk kārtēja ir aizliegta. Un vēl uh, pārskats par sūdzībām, kas iesniegtas uh, cilvēku, Eiropas cilvēku tiesību tiesā pēdējo piecu gadu laikā no Grūzijas tas uh, atspoguļo uzticības pieaugumu Grūzijas uh, tiesu sistēmai. Uh, 2010. gadā 11. un 12. bija 200 sūdzības, tad pagājušajā gadā saņēmām 79 sūdzības, un šajā gadā pirmajā pusē tika iesniegts tikai 50 sūdzības Strasbūras tiesā. Šie cilvēki vēršas uh, Strasbūras tiesā, jo viņi nav uh, spējuši savas tiesības aizstāvēt Gruzijā. Jāsaka, ka Grūzija ir sasniegusi ievērojumu progresu šā jomā, mēs virzamies uz priekšu, protams, ir iespējami vēl uzlabojumi, un es esmu apņēmības pilna īstenot jūsu ieteikumus un ņemt vērā jūsu padomus, eh, stiprinot Gruzijas demokrātiju, un esmu gatava ar prieku atbildēt uz jūsu jautājumiem. Muchas gracias, señora ministra. Paldies, ministrs Kundze. Un tagad um, mēs varam uzsākt diskusiju. Vispirms dodu vārdu referentam Mamīkinam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienījamā ministras kundze. Man ir paties prieks jūs sveikt šeit, Eiropas parlamentā, kopā ar saviem kolēģiem ārlietu komitejā. Es gribu viņiem pateikt, ka tiešām šobrīd uz mūsu komiteju ieradušies mani labi draugi un kolēģi, jo mēs ar ministras kundzi esam tikušies septembra sākumā Grūzijā Tbilisī kad es ar Fact Finding Mission atrados kā reportieris šajā valstī un mēģināju pat, pats tikt skaidrībā, kas notiek Grūzijā. Es uh, gribu sākumā pateikt, ka Grūzijā dotajā brīdī iet to pašu ceļu, kuru savā laikā aizgāja manā valsts Latvijā, kad 95. gada Latvija parakstīja asociācijas līgumu un 2004. mēs kļuvam par Eiropas Savienības dalību valsti. Grūzija dara visu iespējamo un tik ātri kā nekad, uzlabojot savu tieslietu sistēmu. Tas ir fakts. Un neskatoties uz vairākiem politiskiem uzskatiem, kas ir Grūzijas sabiedrībā, vairāki eksperti, nevalstiskas organizācijas un starptautiskie novērotāji atzīmē to progresu, kuru uh, iet Grūzijas tieslietu sistēmā. Protams, es tāpat kā jūs Vairākas reizes esmu dzirdējis par, par tā saucamo selektīvo justīciju, bet mēs nevaram neatzīmēt to progresu, ko Grūzijas tieslietu sistēmā ir izdarījusi. Un, darbie kolēģi, Grūzija nav tā valsts, kurā partikusi dzīvojot vairākus gadus, nes kāpēc uzsaka Eiropas integrācijas procesu. Atzīmēsim, ka Grūzijā ir valsts, kurā vēl pirms sešiem gadiem pārdzīvoja postošo karu Grūzijā ir tā valsts, kur joprojām Grūzijas teritorija sadalīta. Un, protams, es kā reportieris un mana politiskā grupa, socialisti un demokrāti, un es ceru vairāki kolēģi šajā parlamentā, nevar neatzīt, ka teritoriālā integritāte, inter, integritāte ir galvenais jautājums, un mums jāsniedz atbalstu arī, arī šajā sakarā. Mums, mana skatījumā, runājot par tieslietu sistēmu, jādod iespēja Grūzijai un jāpalīdz šai valstī, nevis tēlaini izsakoties, jāizmanto Grūziju kā pēramo zēnu. Visu, ko izstāstīja ministres kundze, tiešām tas ir vairāku līmeņu un vairāku cilvēku kolektīvais darbs uz attiecībā uz tieslietu sistēmas uzlabošanu. Tiešām Grūzijas tiesas pēc iespēja a, a, e, pēc iespējas uh, neatkarīgi tā, ka tas vien ir iespējams vispār uh, valstī, kur valdā tikai un vienīgi likums. Galvenais, ka socioloģija rāda, ka Grūzijas sabiedrība, neskatoties uz vairākiem politiskiem uzskatiem, uzticas tieslietu sistēmai, un šu, šī uzticība pieaug ar mēnešiem un gadiem. Tas ir ļoti pareizs vektors, un mēs varam tikai uh, apsveikt šo virzību, ko iet Grūzijas valdībā un valsts. Protams, nevar neatbildēt Toms Hamerberga ziņojumu un, un, un, un viņa, kā diplomāta panākumu. Es domāju, ka viņa darbs ir liela palīdzība Grūzijas valstī. Un visbeidzot, lai neizkavētu jūsu laiku, es gribu pastāstīt vienu gadījumu, ko es pārdzīvoju nesen septembra sākumā Bilis pilsētā, kad tikos absolūti ar visiem politiķiem, tā, tā skaitā ar esošo Grūzijas opozīciju, eh, bijušā prezidenta Mihaila Saakašvili partiju, United Nation Movement, un kad es tā pajautāju viņiem, nu labi, jūs izvirzāt apsūdzības, ka esošā tieslietu sistēmā ir nepareizā un jums ir kaut kādā zināmā mērā pretenzijas kā politiķiem, kā oponentiem pret esošo sistēmu. Bet kāpēc Mihails Sākašvili nevarēja atsaukties pat uz eh, izmeklējušo orgānu aicinājumu sniegt liecības caur Skype, caur video režīmā, un diemžēl pat arī būdams Sākašvili kunga partijas ofisā, es nesaņēmu atbildi uz šo jautājumu. Tas daudz ko izsaka. Paldies! par uzmanību un vēlreiz godātā ministres kundze laipni lūdzam Eiropas parlamentā. Paldies, un tagad eh, dodam vārdu deputātam Plenkovičam. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministres kundze par izklāstu attiecībās Grūzijas tieslietu sistēmu reformām. Pirmkārt, gribu norādīt, ka tautas partijas eh, nostāja ir, ka mēs esam gandarīti, sagaidot eh, drīzos secinājumus, kas varētu palīdzēt Grūzijai eh, pabeigt eh, demokrātiskās reformas un tuvināties Eiropas Savienībai. Tāpat arī apsveicu mierīgo varas nodošanu 2012. un 2013. gadā. Ņemot vērā to, ka jūs pati esat strādājis Strasbūras cilvēktiesību tiesā, gribētu dzirdēt jūsu komentāru attiecībā uz pēdējo rezolūciju e, Eiropas padomē attiecībā uz demokrātisko struktūru darbību Gruzijā, kur neraugoties uz panākto progresu, skaidri bija redzams, ka visu procesu aizēno iepriekšējās praktiski visas valdības un ierēģu arestē. Kas uh, Eh, liktu domāt par tiesu sistēmas izmantošanu politiskiem mērķiem. Ļoti jūs eh, noteikti zināt, ka esam iepriekš jau runājuši par selektīvo justīciju, ne tikai attiecībā uz bijušo prezidentu Sakašvili, bet arī eh, citiem bijušajiem Gruzijas līderiem, un ir būtiski ap saprast reformu visaptverošo raksturu. Arī patīkami, ka jūs esat ņēmuši vērā Hammerberger ieteikumus. Taču politiskais process lielā mērā ir mainīgs, kur šodienas uh, varas pārtī var kļūt par rītdienas opozīciju. Uh, Piemēram, manā paša valstī ir bijuši tādi piemēru, un pārēj, pārmaiņām ir nepieciešams ilgs laiks. Gribētu dzirdēt jūsu komentāru par šo būtisko jautājumu tiesu sistēmas sakarā. Paldies! Paldies! Nākošais eh, deputāts Ģūrēks. Paņi ministra. Paldies, ministrs kundze. Es vēlos vispirms izteikt atzinību Pēdējos 25 gados Gruzija ir izveidojusi neatkarīgu valsti. Daudzi no mums ļoti labi apzinās, cik grūti ir izveidot neatkarīgu valsti. Turklāt Gruzijai ir papildus problēma ar to, ka tai, tā iepriekš bija nevis neatkarīga valsts, bet padomju republika. Demokrātiska valsts izveide prasa kaut vai minimālu vienprātību sabiedrībā. Līdz ar to mums rada bažas tās darbības, kas tiek veikts pret bijušajām valdošajām partijām un vadošajiem politiķiem. Tas jau šeit tika pieminēts. Pēcpadomju valstīs vislabāk var nodalīt demokrātisko no nedemokrātiskās varas e, pēc tā, kā šī vara tiek nodota tālāk. Ne, nevienmēr šīs darbības saistīts arī ar konfiskācijām ir pamatots. Bieži vien tās ir represijas, un šeit nav runa par uh, Gruzijas un Eiropas Savienības attiecībām. Nē, protams, mēs atbalstam demokrātisku valsts stiprināšanu Gruzijā. Tomēr Gruzijā ir nepieciešama spēcīga sabiedrības vienotība lai tādas politiski motivētas rīcības, kādas es pieminēju, nebūtu, jo tas eh, grauj Gruzijas uzticību. Paldies. Senjor Autrevičius. Deputāts Autrevičius. Paldies. Ups. Paldies. Paldies, eh, ministrs kundze, ka ieradāties eh, mūsu komitejā, lai informētu par Gruzijas progresu Uh, tieslietu jomas reformas kontekstā. Ir ļoti svarīgi redzēt uh, to, kā tik augsts līmeņa amatpersonas ierodas un ziņo par notiekošo personīgi. Palasot izvērtējumu par tiesnešu neatkarību un tieslietu sistēmas reformu. Man rodas jautājums, kā ir ar jauno paudzi tiesnešiem, advokātiem? Jo tas bieži vien parāda, kādas ir tendences. Lai jaunas kompetences ieplūstu sistēmā tiesneši, kuri ir pabeiguši rietumu universitātes un atgriezušies Gruzijā un kalpo savai valstī. Reformā svarīgākais ir īstenošana, un tas saistīts arī ar budžetu. Ko jūs varētu komentēt par budžetu, kas piešķirts šīm reformām tieslietu jomā. It īpaši atceroties to, ka daļa no šī budžeta finansējuma nāk arī no Eiropas Savienības palīdzības instrumentiem. Vai tas ir pietiekams jūsuprāt, vai jūs e, domājat, ka ir nepieciešams to pagarināt, un cik lielā mērā tas atbilst Gruzijas vajadzībām? Paldies! Muchas gracias. Vamos con la señora Grigule. Un tagad deputāta Grigule. Godājumā ministrs kundze, eh, godājumā vēstnieces kundze. Man tiešām ir liels prieks šodien jūs sveikt šeit, Eiropas parlamentā, jo arī man, kā Latvijas deputātam, ir ļoti tuvu saprotams jūsu vēlmes un jūsu centieni. Mēs ilgi esam dzīvojuši vienā valstī. Šobrīd Latvija ir Eiropas Savienībā, Gruzija, lūkojas uz Eiropas Savienību. Un manā skatījumā Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības pienākums ir maksimāli jums, jūs atbalstīt, jums palīdzēt gan ar padomu, gan, ja tas nepieciešams, ar resursiem. Protams, mums visiem ir jāsaprot, ka dzīvojot padomju savienībā, eh, mūsu sistēmas un mūsu valsts iekārtas bija tālu no demokrātijas. Un mēs nevaram prasīt no jūsu valsts, tā kā tas ir vecajās demokrātijās, lai jūs savus demokrātijas procesus ieviestu uzreiz un vakardien. Tas ir ilgs ceļš un grūts ceļš. Latvijas sabiedrība ilg, um, ar lielu uzmanību sekoja līdzi jūsu parlamentu vēlēšanām pirms pāris gadiem ar lielu bāžu, kā viņas beigsies. Bet jāsaka, tās tiešām bija demokrātiskas, un ļoti labi organizētas vēlēšanas. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka jūs savas reformas īstenosiet, jūsu ceļš ir pareizajā virzienā un Eiropas Savienības atbildība ir arī pietiekami liela, lai palīdzētu jums gan grūtā brīdī, gan varbūt netik grūtā brīdī. Paldies jums vēlreiz par to, ka jūs esat šeit, jūs uzrunājat mūs, un mūsu personā, es domāju, jūs sagaidīsiet savus draugus un atbalstītājus. Lai mums visiem veicas! Paldies! Eh, Senjor Mesterik. Thank you, Chair. Uh, thank you. Paldies, ministrs kundze. Mēs arī ļoti augstu vērtējam to, ka esat pie mums atnākus un ka mēs regulāri ar jums tiekamies. Uh, Un kā jau kolēģi uh, iepriekš norādīja, es arī pārstāvu Austrum Eiropas valsti, Ungāriju, un mēs saprotam, kādas ir problēmas saistīts ar ekonomisko, sociālo, politisko pārējas periodu. Uh, un eh, jūsu valsts atrodas tādā reģionā, kur ir daudz vairāk konfliktu nekā eh, mūsu reģionā. Un um, eh, Grūzija nenogurstoši tiec uz Eiropas Savienību un īsteno Eiropas vērtības, un pat mums rodas mūsu valstīs dažreiz problēmas ar šo. Uh, vērtību iedzīvināšanu. Es gribētu uzslavēt Grūziju un jūs un jūsu administrāciju par to, ka jūs ļoti veiksmīgi esat uh, īstenojuši šo politisko, mm, uh, politiskos pārveidojumus, konstitucionālās pārmaiņas, uh, Uh, valsts pārvaldes sistēmas uh, reformas ir tiešām grūts uzdevums jebkurā valstī, bet tomēr es vēlējos pievērst uzmanību vienam aspektam, kuras, uh, kurš rada grūtības visām valstīm, kas ir pārējas periodā. Proti ir runa par korupcijas novēršanu un apkarošanu. Tā ir problēma jebkur Austrum Eiropā. Uh, Un man ir jautājums, vai jums ir kāds paredzēts, lai cīnītos pret augsta līmeņa korupciju, jo mūsu sabiedrības uztverē tieši korupcija augstākajos valsts pārvaldes līmeņos grauj uzticību demokrātijai. Vai jums ir paredzēts izveidot visaptverošu programmu, lai cīnītos pret šādu veidu korupciju jūsu valstī? Paldies! Un arī man bija jautājumi daži. Pirmkārt, mums Gruzija ir svarīgs apgabals Eiropas kaimiņos, ir īpaši enerģijas ziņā. Tā ir kaimiņvalsts Turcijai, Krievijai. Uh, un arī ļoti būtiska piegādējas no Kaspijas jūras. Mēs zinām arī, ka netālos apgabalos no jūsu valsts ir sastopami reliģiski ekstro, ekstrēmisti. Zor, tā, apgabals ir sarežģīts. Grūzija ir jāpatur vajadzīgais līdzsvars, valdība pie tā strādā, kas vēl tiek darīts papildus tiesu reformai. Pēdējais tagad runātājs būs deputāte Pīrī. Paldies, ministrs Kundze, par mūsu komitejas apmeklējumu. Gribu pasvītrot to, ka jūs teicāt, ka Grūzija ir Eh, paveikusi būtisku soli ceļā uz demokrātiskām pārmaiņām, un to neviens nevar noliegt. To Grūzijas atkā, atkāpties no tā Grūzijas tauta nepieļaus. Tāpat arī daudz reforma ir paveikts pēc pēdējās valdības, un ne tikai jūs atbildības nozarē. No Diemžēl justīcijas ziņā iepriekšējā ja valdība atstāja daudz eh, nedarīta, un attiecīgi jūsu darba nasta ir krietni liela. Bet es gribētu dzirdēt no jums, kā šīs reformas var pabeigt eh, ilglaicīgā veidā, ne tikai ar parlamentu vairākumu, bet piesaistot visu pilsonisko sabiedrību un tās pozitīvās demokrātiskās eh, varas, kas eh, atrodas opozīcijā. Ministrs kundze tagad eh, ir pienācis laiks jums sniegt atbildes. Es saprotu, ka tas ir grūti, bet ja varat visu atbildēt desmit minūtēs. Paldies! Um, Jā, tī atsevišķos gadījumos kur man būs grūti izteikties angļu valodā, es tu turpināšu e, izklāstīt to franciski. Selektīvā justīcija. Šo jautājumu, šo jēdzienu mēs dzirdam daudz, kur Gruzijā, Savienotās valstīs, Briselē. Un šis jēdziens e, atgriežas atkal un atkal to dzirdam no Grūzijas draugiem, tā skaitā. Tad eh, šim jēdzienam man ir īpaši nozīme, tas nozīmē, ka Grūzijas draugi ir norūpējušies par to, kāda situācija valstī var attīstīties. Tie ir cilvēki, kas eh, ir gatavi palīdzēt Grūzijai, tieši Grūzijai un nevis valdībai, un tie ir cilvēki, kuri rūpējas par reformām Eh, pie kurām mana ministrija tagad strādā no jau divus gadus. Tomēr jauns ir tas, ka Grūzijas draugi ir sapratuši to, ka aiz nepabeigtajām krimināllietām Grūzijas tiesās pret augstā ranga amatpersonām, taiskaitā bijušo prezidentu, stāv konkrēti fakti. Sākotnēji pat tas tika apšaubīts. Šobrīd neviens nešaubās, ka šajās lietās ir fakti, un šie fakti ir ļoti satraucoši katrā konkrētajā lietā. Piemēram, bijušais Gruzijas prezidents. Īsi aprakstot viņam izvirzītās apsūdzības. viņa apsūdzības attiecas uz uh, uzbrukumu mierīgiem manifestantiem Rustaveljavēnijā 7. gadā, uzbrukumu televīzijai, uz uh, parlamenta deputāta Galašvili piekaušanu. Šie, šīs ir vismagākās apsūdzības pret bijušo Grūzijas prezidentu. Pats viņš pirms eh, dažām dienām savā Facebook profilā, ko viņš bieži izmanto, norādīja, ka viņš un viņa valdība eh, nevar garantēt tiesu sistēmas neatkarību Gruzijā. Man tas bija liels atvieglojums. Kāpēc? Tāpēc, ka Gruzijas tautai ir jābūt, jāsaņem atzīšanās no augstarāga amatpersonām, ka ir notikušas kļūdas. Es domāju, ka šāda veida atzīšanas, kļūdu atzīšanas un piedošanas lūkšana upu, tā, lai upuriem varētu palīdzēt samierināt šīs grupas. No vienas puses upuru kopā tādu ir vairāk nekā 20 tūkstoši kas sūdzās par spīdzināšanu, cietumos, īpašuma atsavināšanu, politiskiem tiesas procesiem, kas tika uzvesti iepriekšējās valdības laikā mūsu tiesās. Šādas sūdzības ir, upuri ir. Viens no klātesošajiem deputātiem E, pieminēja manu izcelsmi. Mans izcelsme ir tāda, kāda tā ir. Esmu iegūs izglītību Francijā, esmu strādājis Francijas, Francijā cilvēktiesību tiesā un zinu, ka justīcija attiecas uz taisnīgumu tiesībām, upuru tiesībām. Un neviens nevar noliegt to, ka. Uh, krimināla lietās, par kurām mēs tik daudz runājam, ir patiesi fakti. Neviens nevar noliegt to, ka tieslietu ministrija un es darām visu, lai reformētu tiesu sistēmu. Tā lai ik viens atbildētājs, ieskaitot Sakašvili, e, var saņemt tiesīgu, e, taisnīgu tiesu. Tomēr Mēs nevaram teikt eh, upuriem tiesu sistēmai, ka, lai tie visu aizmirst. Upuriem ir tiesības uzzināt taisnību. Tās mātes, kuru dēli tika nogalināti iepriekšējās valdības laikā un kuru gadījumi netika izmeklēti, tas pieprasa taisnīgumu, ieskaitot gadījumu, kad iekšlietu ministrija e, inscenēja nogalināšanu un slepkavības, pret kurām it kā cīnoties valdība. Man tas vieš jautājumus, dažkārt ieteikumus, kuri ir saistāmi dažkārt ar uztvēri, par ko, par lai mēs varētu pirmkārt stiprināt tiesnešu sistēmu, tiesnešu, tiesneši ir, neat, lai būtu neatkarīgi Gruzijā, ne no viena, taiskaitā arī ne no tieslietu ministrijas Tāpat ik vienam atbildētājam dod tiesību uz aizstāvību, kas būtu vienlīdzīga attiecībā pret atsūdzību. Protams, eh, eh, mūsu tiesu sistēmā ar visām reformām vēl aizvien ir trūkumi, tomēr reformas ir veiksmīgas tik tālu, ka šobrīd Grūzijas tiesnesis taiskaitā iztiesājot augsta ranga amatpersonas patur sev tiesības šaubīties. Tas ir liels solis uz priekšu. Pagātnē tas nebija iespējams. Šobrīd šādu šaubu iespēja pastāv, un princips, ka šau, ikvienas šaubas runā par labu apsūdzētājiem darbojas. šādas sistēmas izveidošana, kura dotu iespēju ikvienam atbildētājam, tai skaitā bijušajam Gruzijas prezidentam saņemt taisnīgu tiesu. Šī ir vienīgā metode, kurā varētu nodrošināt to, lai nodrošināt uzticību Gruzijas tiesu sistēmai un Gruzijas tiesnešiem. Tik izskanēja jautājums par rezolūciju. But in 2010 I resigned and went back to organizācijā, kurā es strādāju un kurā būtu varējis strādāt līdz pat pensijai un tomēr es izlēmu strādāt Gruzijai. Šī rezolūcija parāda to, ka Gruzijas opozīcija darīja visu, lai grautu uzticību. These are not good news for PASA itself. The Georgian Grūzijas opozīcija mēģināja graut pa, uh, uzticēšanos pasē locekļiem. Man nā, izpratnē šīs nav labas ziņas, jo kā bijusi ierēdne šajā organizācijā, es strādāju pie šīs organizācijas tēla Gruzijā. Tāpat atcerēsimies metodu, ko izmantoja šī brīža opozīcija, kura bija pie varas no 3. līdz 12. gadam kad tie tik kritizēti, viņi tika šos kritiķus devēja par Kremļa aģentiem. Tas pats attiecās uz Haverbergu, kurš tika nodēvēts pār Krievu aģentu no iepriekšējās valdības pusi. Ik viens, kurš e, kritizēja valdību, bija spieks. Mūsu prāts, ik viena kritika, ieteikums taiskaitā šajā zālē un citur, ir gana vērts, lai to uzklausītu. Tālāk, kad mēs runājam par īpašumu atsavināšanu. Jūs, kungs, maldāties. Jūs būsiet saņēmis nepareizu informāciju. Tādu pasākumu kā īpašuma atsavināšana nepastāv. Tomēr ir 14. gada augusta tiesas lēmums, kuru es pat negribētu kritizēt, kurā Grūzijas tiesneses ir izlēmis iesaldēt zināmu daļu līdzekļu. Visi piekritīs, ka konfiskācija un iesaldēšana nav viens un tas pats. Iesaldēšana nozīmē to, ka Sakašvilī ģimene nevar īpašums pārdot. Man ir šo līdzekļu un īpašumu saraksts, kuru varu jums iesniegt. Šie ir īpašumi, ko Sakašvili ieguva pēc 2009. gada, jo kriminālā apsūdzības balstās uz faktiem periodā starp 9 un 12 gadu, un visi īpašumi, kas iegūti pirms 2009. gadā, par tiem pat eh, nebija runas. Un tad, kad ir runa par terminu iedziešanu, ir jābūt uzmanīgākiem, jo no juridiskā viedokļa konfiskācija ir ar pilnīgi citu nozīmi, un iespējams, ka jūsu saņemtā informācija ir pilnīgi nepareiza. Okay, um, my ambassador is ordering me to finish. Un tā kā man uh, Vēstniece saka, ka ir jābeidz, tad es to darīšu franču valodā. Es runāju par informāciju, kas varētu būt kļūdaina, ko jūs saņēmāt šeit Briselē no iepriekšējās valdības, protams, ka informācija ir jāsaņem no dažādiem avotiem, lai varētu pārliecināties, ka uh, lēmums tiek pieņemts uh, balstoties uz uh, informāciju, tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgam attiecībā uz šo informāciju. Mēs Gruzijas valdība mazliet bažīgi raugāmies uz to, kā šīs informācijas, kas nonāk līdz jums, tiek organizētas. Es nesen biju Savienotajās valstīs, lai runātu par reformām, lai uzsākt kopīgus sadarbības projektus tieslietu jomā Un Savienotajās valstīs es redzēju, ka iepriekšējā valdība, pašreizējā opozīcija veido valstī paralēlas struktūras. Tiek veidotas paralēlās vēstniecības, ko viņi paši dēvē par think tankiem, jeb domnīcām. Viņi mēģina pierādīt to, ka Gruzija ir uz nepareizā ceļa. Man, diemžēl, jāsaka, ka jāliek viņiem vilties Gruzija ir uz pareizā ceļa. Un mēs saņemam no jūsu puses atbalstu, uzmanību, ko, ko, kādu jūs pievēršat tik vienai no mūsu reformām, un jūsu ieteikumi tas ir vienmēr apsveicam un gaidīta lieta, manuprāt, augstu vērtējam, jo manā darbā jūsu padomi, ieteikumi, ko referents, ko Amarberga kungs, komisija, eh, ko, eh, mums ir snieguši šo divu gadu garumā, ir bijuši ļoti noderīgi un palīdzējuši mums nostāties uz pareizā ceļa. Paldies vēlreiz, kā devāt iespēju man uzstāties. Protams, es ne varēju atbildēt uz visiem jautājumiem, kas bija ļoti iespaidīgi, precīzi, taču es ceru, ka man būs citas iespējas, varbūt citā formā, jums sniegt visu vajadzīgo informāciju par reformām un to valsts veidošanu, eh, kurā es piedalos ar citiem valdības locekļiem. Mērķis mums ir vienots, kopīgs nepalikt pārāk eh, ilgi pie varas, neaizmirst to, ka demokrātija ir tad klāt, ja pastāv eh, secība, varbūt 16. gadā opozīcija atgriezīsies pie varas, kāpēc gan ne, veido tādu valsti, kurā ir struktūras un institūcijas, kuras darbotos, un es nekad negribētu vairs, lai Gruzijas valsts būtu atkarīga no kādām konkrētām personām. Tā vairs nebūtu demokrātija. Mēs strādājam institucionālajai demokrātijai Gruzijā, un mēs un man valdība rēķinās ar atbalstu no jūsu puses. Paldies! Paldies, ministrs kundze! Esmu pārliecināts, ka attiecības ar kaimiņiem, tā skaitā ar Krieviju, būs savietojams ar attiecībām ar Eiropas Savienību. Es jūs sveicu un mudinu jūs turpināt īstenot reformas, lai varētu noturēt stabilitāti starp neatkarību suverenieti Gruzijā, kas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai. Un jūs vienmēr būsiet laipni gaidīti mūsu parlamentā. Un pēc minūtes mēs turpināsim ar diskusiju. Le voy a dar la palabra ahora, si quieren. Un tagad atkal varētu dot vārdu deputātam Amīkinam, ja viņš neiebilst. Mm, paldies, godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts melnraksts manam ziņo, ziņ, ziņojumam par Grūzijas valsts gatavību sakarā ar asociācijas līgumu starp Eiropas Savienību un Grūziju negribu ilgi aizkavēt jūsu laiku. Es atrodos Grūzijā ar Fact Finding Mission 8. un 9. septembrī. Man bija tā izdevība tikties faktiski ar visiem gan pozīcijā, gan opozīcijā esošiem vadošiem politiķiem, sākot no prezidenta, premjerministra, ārlietu ministra, tieslietu ministres un beidzot ar sabiedriskajām organizācijām, sākot no tām kuras pārstāv seksuālas minoritātes un visbeidzot tām ar grūzijas pareizticīgo baznīcu. kā mēs zinām baznīca ir ārkārtīgi milzīga ietekmē uz vairākiem procesiem socioloģija rāda ka baznīcai uzticās deviņdesmit pieci procenti grūzijas cilvēku. man arī bija iespēja savām acīm redzēt nelegālo robežu, kas palika starp Dienvidosētiju un uh, Grūziju. Uh, šī nelegālā robeža, absolūti nelegālā ceļā tika uzbūvēta un vairāki Grūzijas pilsoņi pat fiziski nevar pārvietoties pāri tai, kas apgrūtinā m, mm, pat arī pensiju saņemšanu uh, vecumu cilvēkiem. Es gribētu īpaši uzsvert to, ka mana skatījumā vīzu režīmā atvieglošana vai atcelšana nākotnē ar Grūziju palīdzēs, mana skatījumā, kaut daļēji atrisināt arī teritoriālas integritātes jautājumu, jo tie cilvēki, kuri tagad dzīvo atdalīties teritorijas Abhāzija un Dienvidosetija, varētu uh, atpakaļ paņemt savas Grūzijas valsts pases un tādējādi atgriezties, reintegrēties Grūzijas sabiedrībā un valstī. Un visbeidzot, es gribētu pateikt savu paldies ēnu reportieriem, tiem, ar kuriem man gan bija izdevība jau tikties no vairākām politiskām grupām, gan ar tiem, es ceru, kuri vēl tiksies ar mani un būšu pateicīgs par viņa, viņu kritiskām piezīmēm. Paldies! Senjor Plenković. Plenković kungām vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, paldies priekšsēdētāju kungs, paldies referentu kungam. Es augstu vērtēju to, ka jūs jau uh, tik īsu laiku esat šajā amatā, jau esat devies uz Gruziju, lai iepazītos ar to, kāda ir reālā situācija, un tas arī atspoguļojas jūsu teiktajā pēc ministra Sukujānī uh, teiktā. Uh, runājot par uh, to, kas jau tika teikts, mūsu ēnu referēts Četinas kungs nav uh, šeit zālē, bet es, mēs atbalstam asociācijas uh, nolīguma ratifikāciju un padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas uh, Mm, izveidi ar Grūziju. Tātad Grūzija iet uh, cauri pārējas periodam un nevajadzētu šeit pieļaut, ka Ukrainas un Moldovas notikumi ietekmētu šo procesu. Manā valstī notiks vienlaicīga ratifikācija visiem šiem trim asociācijas līgumiem un PVBTZ ratifikācija notiks vienlaikus un tas notiks, um, tam jānotiek ātri un uh, bez aizķeršanās ja mēs runājam par to, ko mums uh, teica nu pat uh, tieslietu ministre par uh, to, kas notiek valstī, tad mums ir realistiski jāskatās uz to, kas tiks iekļauts mūsu rezolūcijā, un tādēļ es atsaucos uz Eiropas padomes parlamentārās asamblējas rezolūciju par uh, tieslietu sistēmas uh, situāciju Grūzijā. Un uh, nevajadzētu uh, Uh, nākt klajā ar tādiem paziņojumiem, kas būtu tikai par labu pie varas esošajiem un varētu nodarīt kaitējumu opozīcijai, jo tas varētu apdraudēt demokrātijas attīstību Gruzijā, un tas mums būtu, uh, izvērtējot grozījumus, jāņem vērā, uzsverot uh, tieslietu sistēmas noteiktu aspektu stiprināšanu un novērst to, ka tiek īstenota politika politiski motivēta atriebība un eh, tāpat jādomā par to, kas notiek pašvaldībās un daudzi ir eh, jau kolēģi norādījuši eh, to, ka mēs atbalstām valstī notiekošās reformas, mēs vēlamies pozitīvu e-, Eiropas virzību, bet vēlamies arī atbalstīt demokrātijas stiprināšanu vārds Grigulas kundzei. Godātā komiteja, Um, iepazīstoties ar uh, Mamikina kunga sagatavoto melnrakstu ziņojumam ar Gruziju, jāsaka, ka um, mūsu, mūsu skatījumā melnraksts ir sagatavots ļoti labs. Uh, tiešām ir objektīvi izvērtēta situācija. Priecē tas, ka deputāts arī ir apmeklējis valsti, ticies ar visplašākā spektra politiķiem, ar visplašākā spektra sabiedriskajām organizācijām. Eh, kā jaunam deputātam es novēlu Mikina kungam tikpat veiksmīgi eh, pabeigt darbu pie šī ziņojuma par Gruziju. Kā mēs redzējām stundu iepriekš, tika paveikts darbs pie ziņojuma par Moldovu. Paldies! Tiene la palabra el señor Miserix. Vārds Mesāriš kungam. Uh, Paldies, priekšsādētāji. Es vēlētos arī uzteikt referentu par uh, labi padarīto darbu, gatavojot uh, ziņojuma projektu. Tas ir visaptvērošs un uh, sniedz dziļu pārskatu par situāciju, un tas tika izdarīts īsā laikā. Mēs esam visumā, mēs kopumā atbalstām šo ziņojumu, bet mēs esam gatavi iesniegt grozījumus. Uh, Eh, kas gan neskār eh, šo pamat ievirzi. Eh, es gribētu uzsvērt, ka attiecībā uz padziļināto un visaptverošo brīvās tirzniecības zonu mums ir jārūpējas par to un arī jāprasa komisija komisijai nodrošināt to, ka Gruzija nepārauj savus eh, tirzniecības sakars ar reģionu valstīm. Mums ir jāatbalsta Gruzija, vienlaikus nodrošinot, ka valsts saglabo saiknes ar reģionu eh, valstīm. Tas ir būtiski. Bet kā mums nedaudz pietrūkšai ziņojumā, nekas nav teiks par Ženēvas sarunām. Uh, ātrāk vai eh, vēlāk šīm sarunām ar Krieviju būtu jādod rezultāts ne tikai diplomātiskā, bet arī starptautisko tiesību ziņā. Un eh, visbeidzot arī uh, ir uh, investīcijas enerģētikas objektos, uh, Gruzijas dienvidos, hidroelektrostacijās konkrēti, kas uh, negluži atbilst Eiropas Savienības normām. Vēlējāmies pievērst jūsu uzmanību šim faktam, ka mēs varbūt tomēr uh, vēlētos redzēt pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības normām. Uh, bet uh, kopumā mēs atbalstam šo ziņojumu un vēlreiz pateicamies autoram. Tenemos tiempo para una. Un tagad mēs uh, atkal dodam vārdu referentam, varam uzklausīt vēl pāris jautājumus. Šķiet, kā vai visi ir izteikušies vārds deputātam Amikinam. Uh, paldies vēlreiz godātie kolēģi par jūsu piezīmēm, to mēs ņemsim vērā. Uh, Arī grozījuma iesniegšanas termiņš ir jūsu darba kārtībā, tas ir 22. oktobris. Vēlreiz tikai gribu pateikt vienu vārdu. Paldies visiem, kas bija ieinteresēts šajā ziņojumā, kas to izlasīja un padalījies ar savam domam ar mani. Paldies! Pues vamos a, a detenernos dos, dos minutos. Un tagad. Uh pāris minūšu pārtraukums um, um, mainoties priekšsēdētājiem un vēlreiz atvainojos par savu pirmo balsojumu un tā neveiklību.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 Godātie kolēģi, man tas gods ir pārņemt uh, šīs uh, sēdes vadību ārlietu komitejā un vēlos sveikt mūsu vidū ministru eh, Turcijas Eiropas lietu ministru Volkanu Boskiru, kurš ir arī galvenais sarunu vedējs šeit Briselē. Mēs Boskiru kungu pazīstam jau no viņa iepriekšējās diplomāta karjeras, vai arī esam ar viņu tikušies kā uh, Turcijas parlamenta deputātu, un viņš ir vadījis ārlietu komiteju parlamentā. Uh, viņš ir arī pastāvīgai, vispārstāvīgais eh, eh, Turcijas pārstāvis Eiropas Savienībā. Boskira kungs eh, pie mums ir ieradies pēc pēdējās tikšanās ar Stefanu Fūli, kurš ir vēl šajā komisijas sastāvā atbildīgs par paplašināšanās politiku, un šā gada ziņojums arī ir publicēts par Turciju 8. oktobrī. Sadarbība starp Eiropas Savienību un Turciju var virzīties uz priekšu tikai tad, ja abas puses ir apņēmības pilnas, un šis process nāk par labu abām pusēm. Mana uh, valsts uh, Horvātija, kura tagad ir Eiropas uh, Savienības dalība valsts, uh, uz uzsāka sarunu procesu 2005. gadā abas valstis Luksemburgā, un e, šis process ir ļoti prasīgs, un jāsaka, Turcijas gadījumā šis process jau ir sācies 1963. gadā, kad Turcija parakstīja asociācijas nolīgumu Šobrīd jūs um, mums pastāstīsiet par tieslietu sistēmas attīstību, parlamentārās brīvības stiprināšanu un par uh, Turcijas uh, ārlietu politikas saskaņošanu ar Eiropas Savienības sārējo politiku. Mēs uh, zinām, ka jums mūsu kaimiņa valstis uh, ir tiešām uh, saskars ar izaicinājumiem, un uh, tad, tad mēs zinām, kāda ir situācija Sīrijā un cīņa pret islama valsti, un kāda ir kurtu situācija pie Turcijas robežas Kobanē. Un ministra kungs, tagad es došu jums vārdu aptuveni desmit minūtes, un pēc tam deputātiem būs uh, iespējas piedalīties debatēs. Ministra kungs vārds jums. Priekšsādātāja kungs godāti ārlietu komitejas locekļi. Man ir liels prieks un gods ar jums tikties šodien. Es zālē redzu daudzas pazīstamas sejas, uh, Eh, redzu draugus, redzu, ka komitejā ir arī jauni deputāti, un eh, man vienmēr ir bijis prieks ar jums tikties un augstu vērtēju šo iespēju eh, jūs uzrunāt. Es vēlos jums pastāstīt par Turcijas jauno stratēģiju attiecībās ar Eiropas Savienību, un es vēlos arī, lai mums veidotos dialogs, lai es um, tikai uh, nu, neuzstātos ar tādu monologu jūsu priekšā, tādēļ būšu gatavs atbildēt uz jautājumiem, cik vien tas būs iespējams. Pirmkārt, Turcijā ir uh, sācies uh, jauns laikmets pirmo reizi Turcijas prezidentu ir ievēlējusi tauta tiesā, tiešās vēlēšanās. Mums ir jauns prezidents, jauns premjerministrs, jauna valdība, un tā ir jaunā Turcija. Uh, ir uh, arī apstiprināta jau īstenotā pieeja, it īpaši attiecībās ar Eiropas Savienību un es esmu iecelts par Eiropas lietu ministru, un tas nozīmē, ka mana 40 gadu pieredze diplomāta darbā un 14 gadus no šīs karjeras esmu veltījis attiecībām ar Eiropas Savienību. Un šis uh, uh, process uh, skan arī ar pārmaiņām Eiropas Savienībā. Ir notikušas Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir uh, daudzi deputāti atkal ievēlēti parlamentā, bet ir arī ievēlēti jauni deputāti, un jūsu loma ir ļoti būtiska lēmumu pieņemšanas procesā. Eiropā ir, tiek veidot tātad jauna Eiropas komisija, ir jauns Eiropas komisijas prezidents, un šī procesi notika vienlaicīgi. Un, protams, mums ir jādomā par abu mūsu sadarbības partneru interesēm. Un es pastāstīšu īsumā par to, ko mēs esam paveikuši pēdējā laikā. Tātad esmu apstiprinājuši jauno Eiropas Savienības stratēģiju. Uh, un tā noteiks mūsu Turcijas attiecības ar Eiropas Savienību. Šeit ir iekļauts tas, kā mēs redzam šīs attiecības, kāds ir, kāda ir mūsu vīzija un kā mēs praktiski šīs attiecības īstenojam. Šis ir, tā ir pamata platforma mūsu attiecībām un mēs virzamies uz priekšu. Un, uh, ir eh, trīs eh, pīlāri šeit paredzēti. Pirmkārt, politiskās reformas, eh, un tām Turcija piešķira prioritāti. Un tā tas bija arī, kad mēs uzsākām sarunu procesu. Komisijas ziņojumā bija norādīts, ka Turcija izpilda politiskos kritērijus apmierinoši, bet uh, šie kriteriji nav vēl pilnībā izpildīti, un tā ir mūsu prioritāte. Un ir izveidota četru ministru uh, grupa, kas pāraudzīs reformu procesu. Un uh, Eh, tātad šī grupa vadīs eh, politiskās reformas, tās tiks sagatavotas, nu, īstenotas dzīvē. Eh, Pirm, šodien es ierosināju mainīt ministru grupas nosaukumu, kas jau pastāv kopš 2003. gada, tātad tā būs nevis reformu monitoringa, bet reformu īstenošanas grupa. Otrais pīlārs ir Eiropas Savienības akī pārņemšana. Eh, kam mēs piešķiram lielu nozīmi. Un mēs esam eh, paredzējuši divu posmu eh, nacionālo rīcības plānu īstenot. Katrā sadaļā būs noteikts, kādas likumi un uh, Eh, citi tiesiski akti ir jāpieņem eh, līdz 2015. gadam un no 2015. līdz 2019. gadam eh, tas, šis priekšlikums jau ir sagatavots un es uh, par to informēju jau Eiropas komisijas paplašināšanās nodaļu. Uh, Otrais posms ir paredzēts novembra vidū, un arī par to mēs informēsim komisiju novembra beigās. Uh, šie ir divi būtiski soļi uz priekšu. Tālāk ir izdots arī premjerministra rīkojums ministrijām un iestādēm. Uh, Eh, Turcijā vispirms īstenot konsultācijas ar Eiropas lietu ministru, sagatavojot jebkādu tiesību akta likuma projektu, lai eh, pārbaudītu, vai šīs likuma projekts atbilst Eiropas Savienības akī komunitēr un vai atbilst eh, arī Eiropas cilvēku tiesību tiesas nolēmumiem. Un trešais pīlārs ir komunikāciju stratēģija. To, tā jau ir sagatavota un to ir apstiprinājis ministru padome, un šodien četros preses konferencē es par to sniegšu uh, paziņojumu. Šai uh, stratēģijai ir divas daļas. Pēdējo aptuveni trīs gadu laikā uh, ir uh, bijuši, bijis nepareizs atspoguļojums tam, kas notiek, jo mēs neesam pietiekami daudz uh, sarunājušies un apstip, apsprieduši konkrētus faktus. Un tagad mēs uh, šo situāciju mainīsim. Uh, lai Eiropas uh, valstīm būtu pareizs priekšstats par Turciju, un ja šis tēls ir nepareizs, mēs centīsimies to labot. Un arī Eiropas Savienības tēls Turcijā ir cietis no šādas situācijas. Tiek uh, apšaubīta nepieciešamība pievienoties Eiropas Savienībai tiek apgalvots, ka mūsu valsts ir pietiekami bagāta un ka mums nav nepieciešams uh, maksāt par citu uh, valstu kļūdām. Un mūsu stratēģija ir vērsta uz to, lai uzlabotu Eiropas Savienības uh, uztveri Turcijā un Turcijas uztveri tēlu Eiropas Savienībā. Mēs esam paredzējuši sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. 80. gadu sākumā Turcijā darbojās uh, mazāk nekā 20 nevalstisku organizāciju, tagad tādu ir vairāk nekā 90 tūkstoši, un uh, to starpā 20 tūkstošu fondu. Un ne, nevar iedomāties uh, uh, īstu demokrātiju bez uh, nevalstisko organizāciju darbības, un tādēļ mēs lepojamies ar šīm nevalstiskajām organizācijām. Un uh, um, mēs tās iesaistīsim šajā procesā, lai skaidrotu Eiropas Savienībā, ko domā Turcija, lai skaidrotu Turcijā, ko domā Eiropas Savienība un uh, otrā pīlāra ietvaros mēs arī šīs organizācijas iesaistīsim lēmumu pieņemšanas procesā. Arī šis otrais pīlārs, manis pieminētie plāni, ir ļoti būtisks elements, lai novērstu jebkādas uh, pretrunas starp likumiem, likuma projektiem un uh, mēs izvērtēsim, tātad, ko, kas Turcijā ir paredzēts līdz 2015. gadam un no 2015. gada līdz 2019. gadam. To, tas mums palīdzēs arī uzlabot likumdošanas disciplīnu. Un uh, Eh, ja kaut kas nebūs šajā plānā iekļauts, tad mēs varēsim noskaidrot, vai šāds tiesību akts ir nepieciešams un kādēļ tas nav iekļauts bijis plānā iepriekš. Un es arī domāju, ka mums ir eh, jāīsteno jauns darbības stils. Esmu piedalījies šīs svarīgās komitejas uh, sanāksmēs, esmu piedalījies apvien, uh, apvienotās parlamentārās komitejas sanāksmēs, un es domāju, ka mums ir jāveido jauns darba un sadarbības stils. Mums ir jāiekļaujā, jāieklausās vienam otrā, vienam otru jākritizē, un jāņem vērā izteiktā kritika, veidojot jaunu gaisotni, kurā mēs viens otru labāk izprastu. Dažās iepriekšējās uh, sanāksmēs, uh, kur rezultāts nebija tik pozitīvs, bet drīzāk nodarīja kaitējumu, būtu jāatstāja pagātnē. Uh, un tādēļ ļoti svarīgi ir īstenot jaunu stilu, lai šī sanāksmes nāktu par labu mums visiem un lai tās nenodarītu kaitējumu. Un ar to es beigšu savu uzrunu. Tagad es vēlos uh, īstenot ar jums dialogu, atbildot uz jūsu jautājumiem. Redzu, ka ir uh, jūs komitejai jauna referente, kurā es vēlu panākumus šai darbā, un esmu uh, gatavs ar uh, jums īstenot sadarbību, kundze. Paldies, ministra kungs! Jūs eh, labi iekļāvāties atvēlētajā laikā, lai mazliet eh, strukturētu mūsu debates un secību, kādā jūs runāsiet. Es došu vārdu vispirms priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekam parlamenta delegācija Turcijā, pēc tam Pirīkundzei, referentei, pēc tam ēnu referentiem. Viņš laikam ir devies prom, bet, eh, cik es sapratu, viņš nevarēja palikt. Bet Seba... Sebajas kundze ir klāta kas arī ir mūsu referenta. Kefilī Jānis Kungs, lūdzu. Sorry. Sorry. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Jā, paldies, ministra kungs. Es uh, sveicu jūs mūsu komitejā. Es ceru, ka mūsu sadarbība būs ļoti pozitīva Turcija ir ļoti svarīga partneru valsts Eiropas Savienībai, un es domāju, ka arī Eiropas Savienība ir Turcijas galvenais partners. Procedūra saistībā ar Turciju nav īsti izvērtušās tādas, kādas varbūt mēs cerējām. Tuvākajā laikā es esmu gatavs kopā ar kolēģiem uh, Turcijas parlamentā nonākt pie pozitīva rezultāta. Protams, ka vienmēr ir svarīgi ievērot Eiropas Savienības akī. Ir daudz lietas, kas mums ir jāsaskaņo ar Turciju vēl. Es domāju, ka Turcija kā valsts ir stabilitātes garants reģionā, bet ir svarīgi lai tiktu ievērētu, ievērotas normas, lai būtu labas attiecības ar kaimiņu valstīm reģionā. Un mans jautājums būtu tāds ministra kungam. Saistībā ar aktuālajiem tematiem, kas šajā eh, reģionā ir izvērtuši, cik lielā mērā Turcija ir gatava īstenot eh, ANO vienošanos par jūras tiesībām un kāda ir jūsu nostāja uz eh, īpašo tirdzniecības zonu un eh, īpaši, protams, Turcija, es atvainojos, Kipras jautājums. Paldies Kefalojānis kungam, delegācijas vadītājiem. Takis Hadži Georgiju tālāk. Κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Ministru kungs, sveicam mūsu komitejā. Mans vārds ir Takis Hardīģu. Esmu Akela partijas deputāts no Kipras. Iesākumā Vēlos teikt, ka redzu no mūsu puses eh, mērenu nostāju runājot par Eiropas Savienību. To es gribu pasvītrot. Tāpat norādu, ka piekrītu jums, un es šeit runāju par deklarāciju, ko jūs sagatavojāt pirms kāda laika. Tagad par Kipras jautājumu. Vairākas Eiropas Savienības valstis slēpjas aiz Kipras jautājumu, lai kavētu Turcijas pievienošanos Eiropā. Ir vairāki paziņojumi presē, kur mēs lasām, ka nekādas Turcijas, kamēr nav atrisināta Kipras problēma. Bet ko tas nozīmē realitātei? Ceram, ka Turcija nekad nepievienosies un tur Kipras problēma nekad netiks atrisināta. Domāju, ka pie šī jautājuma ir jāstrādā. Lai nosodītu tās valstis, kuras šo problēmu eksploatē. Bet domāju, ka jūsu pūliņi ceļā uz pievienošanos nozīmē arī sabiedroto meklēšanu, un jūsu reālie sabiedrotie būtu tieši Grieķijas un e, Turcijas, e, Kipras pārstāvji. Vajadzētu rast sinerģiju, rast eh, kopīgos punktus, lai varētu doties vienā virzienā. Parlamentā un komisijā daudz strādā, lai atvērtu jaunas nodaļas sarunās. Bet neredzēt atsevišķu uh, daļu, eh, nodaļu atvēršana ir Kipras eh, jautājums, tas ir tāpat kā neredzēt ziloņu trauku veikalā. Tas, ko jūsu valsts ir pēdējā laikā darījusi Kipras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, neatvieglo risinājuma meklēšanu, jo tas eh, kavē dalību, Kipras dalību sarunās. Un noslēgumā gribu uzdot plašāku jautājumu, kas skar arī islama valsti un uzbrukumu uh, reģionu kurdiem. Vai jūs turpināsiet saglabāt tādu pašu nostāju? Tā tad nepiedalīties fundamentālā veidā cīņā pret islāma valsti, tāpēc, ka jūs vēlaties tajā pašā laikā, lai Asāda režīms eh, pazūd? Vai jūs mainīsiet savu nostāju šajā sakarā? Paldies! Thank you very much, Mr. Hadži. Paldies, Hadži kungs. Tagad vārds referentei Pīrī un pēc tam ēnu referentei Sevālo. Dear Minister, thank you for your... Paldies, ministra kungs, paldies par jūsu informatīvo prezentāciju. Ir skaidrs, ka uh, jūs un jūsu komanda ir stingri nostājušies uz uh, Eiropas ceļa. Un uh, jūs skaidri norādījāt, ka reformas turpināsies, lai tiktu panākt atbilstība ES eh, tiesību aktiem. Mēs to atzinīgi vērtējam, tas ir pozitīvi, ka Turcija gatava strādāt tiesiskuma, demokratizācijas un pamatiesību ievērošanas virzienā. Mēs apzināmies, ka nesot eh, oficiālam sarunām par 23. un 24. sadaļu situācija nav ideāla. Mēs esam atkārtoti aicinājuši Omens ziņojumā, kur pieņēma pagājušajā gadā šīm šīs sadaļas eh, skrīninga rezultātus nodot Turcijai. Ir nepieciešams strādāt par šiem jautājumiem, neskroties uz šī brīža situāciju strupceļu. Ir nepieciešams nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības pamatvērtībām. Komisijas progresa ziņojumā tika atzīmēta pozitīva attīstība, piemēram, šī brīža procesa saistībā ar noregulējumu bet eh, kvalitāte tiesiskuma eh, situācijā ir jāuzlabo. Es vēlos eh, pievērst uzmanību diviem jautājumiem - varas nodalīšana un tiesu varas neatkarību kā vienu un vārda brīvību un plašsaziņu līdzakļu brīvību kā otru jautājumu. Es vēlētos dzirdēt jūsu komentārus par ziņojumu, ko Eiropas komisija par šiem diviem tematiem prezentēja pagājušā nedēļā. Sveicu jūs eh, šajā komitejā, ceru, ka redzēsim nākotnē jūs biežāk un ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību. Paldies, Sevalas kundze. Paldies, es runāšu zviedru valodā. pagaidīšu, kamēr visu uzliek austiņas. Kā sapratāt, esmu no Zviedrijas, esmu ārlietu komiteja astoņus uh, eh, gadus Zviedrijas parlamentā. Un varētu teikt, ka Zviedrija ir viena no spēcīgākajām atbalstītājām Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Tur ir visplašākais atbalsts politiskajā spektrā no kreisa līdz labam spārnam. Visi ir par Turcijas pievienošanos. Uh, Mēs bieži vien arī pārunājam, diskutējam par jautājumiem, ko pieminēja arī ministra kungs, lai ieklausamies, kritizējam, jo, ja esam labi draugi, tad var arī izveidot labu dialogu par to, kas ir pozitīvs un par to, kas varbūt mazāk pozitīvs. Šeit Eiropas parlamentās pārstāvs zaļos. Mūsuprāt, šobrīd temats, kas rada mums īpaši bažas, ir situācija Kobanijai Mēs vēlētos vairāk eh, dzirdēt eh, no jums, kā Turcija vērtē savu lomu šajā situācijā. Mēs atkal un atkal redzam, ka ir norādes ne tikai no kurdiem, bet arī no citiem, ka Turcija principā neļauj kurdiem cīnīties ar islamu valsti, nevis veicina šo cīņu. Manuprāt, ir svarīgi sadarboties ar kurdiem. Uh, lai liktu islama valsts kaujiniekiem atkāpties, lai uzvarētu. Ne jau tikai Asats ir e, Turcijas ienaidnieks, arī islama valsts, un to vajadzētu paturēt prātā. Vēl kāda lieta, kas mums rada bažas - miera sarunas starp e, Turciju un PKK kaujiniekiem. Mēs zinām, ka šīs sarunas turpinās jau kādu laiku. Un mēs vēlētos dzirdēt apliecinājumus, ka, tas, ka tā nav tikai izrāde, ka šīs sarunas notiek ne tikai tāpēc, lai parādītu mums Eiropas Savienībā, ka sarunas notiek, bet ka tur ir saturiskas sarunas. Jums jāzina, ka mūs, mūsos raisa bažas šie uzbrukumi kurdiem, kas notiek. Mums, manuprāt, uh, Svarīgs ir arī jautājums par plašsaziņas līdzekļu brīvību un vārda brīvību Turcijā. Tā, arī šie jautājumi rada bažas. Gribētu dzirdēt no jums vairāk. Paldies. Tagad eh, gribu aicināt ministru atbildēt uz pirmo jautājumu kārtu. Pēc tam mēs uzklausīsim citus deputātus. Vispirms tā būs Sālio Marī, pēc tam Panceri Tanoks. Šau... Veržia, Epitidijos. S'il y a quelqu'un d'autre signalé, s'il vous plaît, je voudrais. Kāds vēlas pieteikties, lūdzu, respektējiet atvēlēto laiku. Jūsu uzstāšanās var būt minūti pusotru. Ministrs kungs, vārds jums. Thank you very much for the. Uh... Liels paldies uh, par to, ka izteicāties gan komiteja, zaļie, referenti, ēnu referenti, delegācijas vadītāji. Es aizmirsu apsveikt Kefaloģijānis kungu, kurš ir GPC līdzpriekšsarētājs, tikšos ar viņu šodien vēl personīgi, jau ar nepacietību gaidu šo tikšanos. Es, protams, pārunāšu ar viņu to, kā mēs šo GPC, kas jau kopš 1966. gada ir izveidota kā platforma, lai palīdzētu attīst, attiecību veidošanai, nevis bojātās, lai mēs varētu pārunāt ar godāto kolēģi par varbūt jaunām metodēm, e, kas padarītu to iespējamu. E, šie, lai Eh, varbūt šī apvienotā parlamentārā komiteja varētu būt eh, jūsu personā kā tā šķīrētiesnes, objektīvi izvērtējot komitejā pieminētos viedokļus. Es to no jums sagaidu. Un es zinu, ka jūs ar savām spējām noteikti tiksiet galā ar šo uzdevumu. Varbūt ļaujiet man sadalīt pa kategorijām šos jautājumus, nevis personīgi atbildēt eh, katram, skaidrojot, kāda ir mūsu pozīcija. Sākšu vispirms ar to, kas notiek Sīrijā un Irākā pie mūsu dienvidu robežām. Tas, manuprāt, eh, rada liels bažas Eiropā, pasaulē, ne tikai Turcijā bet ārlietu komitejas prioritāte ir tieši šis jautājums biju Vācijā, apmeklēju Eiropas Savienības lietu komiteju, un tur bija līdzīgi jautājumi. Tātad pirmkārt, tas, kas notiek Irākā un Sīrijā, uzrodoties šādai dīvainai, dīvainai vieti, vienībai šai teroristu grupējumam, tas savā ziņā pārsteidz mūs visus ar pilnīgi jaunu mentalitāti, ar pilnīgi jaunu slepkavošanas veidu, ar jaunu veidu, ka, kā teroristu organizācija darbojās. Tas mums lika uh, nonākt situācijā, ka mēs nespējām pietiekami stingri atbildēt. Islama valsts tā viņi sev sauc. Daži viņu sauc par ISIS. Tas ir bīstami. ISIL, Levant, El Levant. Tas ir plašāks reģions nekā tikai Sīrija vai Irāka. Levant ietver Kipru, Sīriju, Jordānu, L Jordāniju. Līdz ar to ISIL, ISIL jēdzienu izmantošana, viņiem it kā piešķir tiesības uz vēl plašāku reģionu. Tas pat paplašina un padziļina šo problēmu. Manuprāt, teroristu organizācija vienkārši saīsināja savu nosaukumu IS uh, un tādējādi šo problēmu atrisināja mūsu vietā. Otrakārt, šī grupa ir tāds nekonvencionāls spēks – Būs ļoti grūti tikt galā ar šo spēku, ar parastām metodēm, parastiem spēkiem. Atcerieties, kā viņi sagūstīja Musulu. Viņi ieņēma Musulu ar 800 cilvēkiem, kaut arī tur bija 55 tūkstoši Irākas armijas karavīri, kuri bēga projām pametot savus uniformas. Šie kaujinieki ie, ieņēma pilsētu un joprojām kontrolē to. Viņi nav tikai Kobanē, vai mazpilsētās. Viņu rokās ir praktiski puse Irākas. Runāt par Kobane ir kā oda nosišana. Kamēr eh, otrā pusē nāk aizvien vairāk odu. Mūsu uzdevums ir nosusināt purvu, lai odu nebūtu vispār, kas apdraud reģionālo drošību, pasaules drošību Turciju, Eiropu un ASV. Situācija ir ļoti sarežģīta. Ir īpaši situācija Kobanē, kur cilvēkiem draudēja, viņi vēlējās bēgt prom, lai glābtu dzīvību. Mēs atvērām savas robežas. Pirmajā dienā 8000 138 tūkstoši Kobanas iedzīvotāji ieradās vienā dienā. Tas, man liekas, vairāk nekā Eiropas Savienībā no Sīrijas vispār ir ieradušies. Šobrīd 200 tūkstoši Kobanas iedzīvotāji atrodas Turcijā. Tāpēc arī saku, ka ir mazliet jāprecizē tā ideja, kas ir par Turciju. Mēs uz robežas tad, kad viņi bēga, lai glābtu savu dzīvi, mēs uz robežu nekontrolējam, kas jūs esat, jūs esat par, mierīgi iedzīvotāji, teroristi vai kas. Mēs atvērām robežu, viņi visi ienāca iekšā. Varbūt viņi ir PKK atbalstītāji, varbūt viņi ir parasti civiliedzīvotāji, bet mums likās cilvēka dzīvība ir jāglābi. Un lūk, viņi ir Turcijā. Tāpat mēs atvērām robežas Sīrijas iedzīvotājiem, kas bēga no savas valsts, no bumbu uzbrukumiem, no slepkavībām. Tagad Turcijā ir 1,5 miljonu sīriešu. Daži ir nometnēs, daži vienkārši kru, krustoja, šķērsojas e, robežu, viņiem ir e, radinieki, viņi nevēlējās nometnēs tikt izvietot. Un Turcijā iekšienē nepastāv ceļošanas ierobežojumi. Daži varbūt ir Stambulā, citi Ankarā. Viņi ir izvietojušos Turcijas teritorijā. Mēs iztērējam 4,5 miljārdus dolāru līdz šim, lai nodrošinātu labāku dzīvi šiem bēgļiem. Mēs nesaucam viņus par bēgļiem, mēs saucam viņus par viesiem. Un rietumu pasaules piešķirtais finansējums ir 150 miljonu dolāru tikai. Mēs neprasam ne no viena naudu, mēs darām to humanitāru mērķu vadīti. Kaimiņš ir kaimiņš. Tad, kad šie incidenti beigsies, būs labāka dzīve, labāks izredzes uz nākotni kopā. Jo tas, ko mēs izdarījām, to cilvēki atcerēsies. Tāpat bija 88. gadā, kad Irākas kurdi mm, bēga tad, kad ķīmiskie ieroči tika lietot Sadam režīmu laikā. 500 tūkstoši cilvēki atnāca. Uh, Viņi vienu gadu palika un tad devās atpakaļ uz Irāku. Mēs atvērām uh, robežu cilvēkiem, kuriem bēga no iepriekšējā Bulgārijas režīma. 300 tūkstoši cilvēku nāk. Mēs viņus ielaidām, daži atgriezās, daži paliek. Mēs svinam 520. gadadienu šogad. Un safari ebreju ierošanās Turcijas valstī. Un daudz no viņiem ir joprojām, viņa ģimenes ir eh, Turcijas pilsoņi. Tas varbūt ir salīdzināms kā ar zemestrīci. Mēs nevaram teikt, eh, ka zemestrīce ir bijusi, dzīvoja, kur griba tagad. Nē, mēs eh, uztveram šo katastrofu tāpat kā zemestrīces. Mums svarīgākais ir atrisināt šo problēmu. Manuprāt, vienīgais, kā mēs varētu atrisināt, ir reaģēt uz šo nekonvenciālo uh, spēku ar nekonvenciālām metodēm, jo parasti konvenciālajie spēki saskarsies ar grūtībām. Ja mēs nevaram izveidot koalīciju, nu, un tur vajadzīga ir ASV, Eiropa ar militāro klātbūtni, tad mēs varētu varbūt konvenciāli to risināt. Uh, Savādāk neviens negrib nekādas karaspēks sūtīt, visi skatās uz Turciju un vaino Turciju, ka nesūta karavīrus. Mums nav nolūks sūtīt eh, savus karavīrus uz citām valstīm. Tāpēc mēs to arī nedaram. Es saku, daram to kopā. Vajadzīgi ir ANO drošības padomas lēmums, nevis NATO lēmums. Ja tāds nav, nu tad mūsu ierosinājums ir izmantot nekonvencionāls spēks, kas jau atrodas Sīrijā. Mēs varam uh, nu, nu, ar, atšķirt šos uh, spēkus, kas atbalsta teroriskās organizācijas, un tu cilvēks, kas ir gatavi cīnīties. Tie var ierasties Turcijā, tikt apmācīti Mēs viņus varam kopīgi apmācīt, kopīgi apbruņot un sūtīt, atrisināt ISIS problēmu. Tāds ir mūsu priekšlikums. Mēs aicinām to darīt, noteikt lidojuma aizliekšanas zonu. Tad, kad tiksim galā ar ISIS Irākā un Sīrijā, noteiksim drošības zonu nevis buferzonu, bet drošības zonu, tā lai daži bēgļi var nonākt atpakaļ mājās, var dzīvot labāk, un visu reģions iegūt no tā. Tāds ir mūsu priekšlikums. Nē, esmu dzirdējis kādu ar alternatīvu priekšlikumu. Es nedomāju, ka kādam ir gatavas atbildes uz šiem ļoti sarežģītajiem jautājumiem, bet mums ir jādomā kopīgi. Sūtīt kurdu partizānus uz Kobanī, tās ir pasakas. Kas, kas ir šie kurdu kaujinieku partizāni? Neviens to nezina, tās ir baumas. Mēs ar POD sazinājāmies, ar Balzāniju sazinājāmies, viņiem nav nekādu kaujinieku sūtīt. 55 eh, kaujinieki atgriezās Turcijā. Nevajag balstīties uz pasakām un leģendām, bet uz realitāti. Kipras problēma Turcijai ir ļoti svarīgs jautājums. Eiropas Savienības Mūsu attiecības ir 50 gadus vismaz. Tas tikai parāda to, cik sturgalvīgi mēs esam, cik iecietīgi mēs esam e, turpināt šīs sarunas 50 gadu laikā. Bet Kipras problēma arī pastāv jau 50 gadus. No Turcijas viedokļa mēs vēlamies, tāpat kā jūs, atrisināt Kipras problēmu. Turcija no savas puses darīs visu iespējamo. Uh, Manuprāt, šobrīd ir jauna situācija un jauni ieguvumi. Pirmkārt, jauna dabas resursu valsts ziemeļos konstatēti. Tas būtu ļoti labi, ja tas apstiprināsies, ka sala to varēs izmantot. Tas būtu svarīgi, lai tas būtu ne tikai dien, dienvidu daļai, bet visai salai. Es nedomāju, kāds iebilst pret to. Otrakārt, mēs nodrošinām dzeramo ūdeni salai. Divreiz vairāk eh, nekā visai salai kopā ir nepieciešams tiks nogādāt līdz gada beigām. Un februārī abu valsts daļu vadītāji parakstīšu deklarāciju. Nu, mums jārīkojas tāpat. Mēs esam nodalījuši divas lietas. Salas risinājums un Kipras eh, problēmas ietekme uz ES sarunām. Mūsu viedoklis ir tāds, ka nevajadzētu izmantot elementus, kas ir nepieciešami Kipras problēmas risināšanai, lai atvērtu sadaļas eh, sarunās ar Eiropas Savienību. Astoņus gadus mēs neesam varējuši atvērt 14 sadaļas tikai tāpēc, ka daži elementi no Kipras problēmas eh, to, tos vēlējās izmantot, lai atvērtu sadaļas sarunās. Mēs sagaidām grieķu, kipriešu draugus un grieķu draugus, eh, paskatāmies uz šo situāciju savādāk, saskatot ieguvumus, palīdzēt atrisināt Kipras problēmu no šādas perspektīvas. Turpināsim to darīt. Priekšsēdētājs varbūt īsts pārtraukums būsim solidāri, cik vien varam. Es saprotu, ka 45 minūtes, kas bija paredzēta viedokļa apmaiņai, noteikti ir pārāk mm, īss laiks tad, kad eh, spriedām par darba kārtības sagatavošanu. Es aicināšu lūdzu uzdot jautājumus neilgākā minūte un atvainojamies Lībe kolēģiem, kas jau ir ieradušies uz kopīgo sadari, kurai bija jāsākās pirms trim minūtēm. Centīsimies eh, šo debatu, eh, šis debats pabeigt tuvākais 15 minūtēs. Priekšsēdētāji ļoti īsi. Ministra kungs. Komiteja uzstāties nav viegli. Tomēr mans jautājums, ņemot vērā manu iepriekšējo amatu, kad man bija ļoti interesants eh, sarunas ar attiecīgo Turcijas ministru, kāda izskanēja doma, ka tomēr eh, Turcijai vajadzētu virzīties uz priekšu uz vairākos dosjē. Ne, nav skaidrs, kā pa, turpināsies Turcijas eh, virzība uz Eiropas Savienību, vai nostāja nav mainīsies. Paldies, kolēģis Panceri. Paldies, ministra. Vēlos eh, norādīt, ka. Kā... Šajā procesā, kur Eiropas Savienība ir sava daļa atbildības, jūsu valsts ir meklējusi savu ģeopolitisko viesu, vietu. Un šobrīd man šķiet, ka veidojas sava veida dubultā fronte no Turcijas puses, kas eh, skatās gan uz Eiropu, gan arī uz reģionālo kontekstu. E, Turcijā negribīgi e, vēršas pret islama valsti. E, Pirms dažām dienām notikusi PKK apšaude ir nopietna, tāpat arī ceru, ka tiks atrisināts jautājums par Turcijas bāzu izmantošanu Savienoto valstu armijai, bet daži jautājumi ņemot vērā nodomus vērs turpināt ceļu uz Eiropu un uzrunāt reģionālos spēlētājus, kā šie, šīs abas darbības saskan. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecībā par kurdiem jūs izmantojat diplomātisku valodu. Jautājums nav par neatkarību. Bet kā ir iecerēts sakārtot šo jautājumu. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo tas ir visai nopietnis. Uh, Ministra kungs, uh, neskaroties uz miera sarunām ar uh, PKK, jūsu prezidents ir īs. IS un PKK grupas pielīdzina vienu otrai kā teroriskām organizācijām. Mans jautājums ir tāds. Uh, kādas koncesijas Turcija ir piešķirusi ISIS 49 gūstekņu atbrīvošanai. Un jūs aicināt noteikti lidojuma aizliekšanas zonu, vai tas attiec, attiektos arī uz uh, koalīcijas spēkiem, kas veic uzlidojumus ISIS kaujiniekiem, jo tā tas principā sanāktu. Tad tādā gadījumā tas mums ievērojam eh, pagrūtinātu cīņu ar ISIS un palīdzēt viņiem. Tāpēc es vēlos noskaidrot, kāpēc Turcija nepievienojas ASV un Eiropas Savienībai sankcijās pret Krieviju, ņemot vērā, cik ļoti cieši Krimas tātāri kas pēc Krīmas eh, aneksijas ir nonākuši Krievijas varā. Un pēc daudziem gadiem, eh, kad eh, slēgta robeža ar Armēniju, solidarizēties ar Azerbaidžāņiem, kāpēc jūs šobrīd nepievienoties mums sankciju noteikšanā pret Krieviju par viņu nelegālajām darbībām Ukrainā? Un tāpat arī ekskluzīva ekonomiskā zona Kiprai. Barbaros, Barbarosa kuģis, kas uh, veids izpēc darbus, tas pārkāp uh, tiesību aktus Eiropas Savienībā un Turcija tam ir pievienojusies. Priekšsēdētājs, paldies. Alī kungs, viena minūte. Uh, Minister, European... Ministra kungs, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Arī es vēlos apsveikt jūs ar ieņemamo amatu. Esmu pārliecināts, ka sarunas eh, par iestāšanos izkustēsies no nu, šī strupceļa. Turcija, kā jau minēts, ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners. Un paklausoties jautājums, kas tiek uzdoti Turcijai, nav īsti saistībā ar kritērijiem, bet vairāk kā par strateģiskam partnerim reģionā. Un reģiona stabilitātes nolūkā, jāsaka, tas uzlabo arī Eiropas drošību reģionā. Par bēgļu problēmu, kas ir Turcijā, jo Bulgārijā mums, piemēram, ir e, līdzīga problēma. Vēlos pateikties jums par to, ko Turcija dara risinošo bēgļu problēmu Jo, jo ja Turcija nedarbosies eh, šādā veidā, tad Eiropai problēmas būs tikai nopietnākas. Jūs esat kā pēdējā robeža. Visi pozitīvie soļi, kas ir spērti, saistības, kuras esat uzņēmušies, jaunā likumdošana, ko Turcija īsteno, tas viss virza Turciju tuvāk Eiropas Savienībai Thank you, thank you, Mr. Ali. I'm sorry. Paldies, Alī kungs, saka priekšsarētājs, bet mums ir eh, jāatslēdz mikrofons. Veržā kundze. Es eh, mēģināšu. Ļoti daudz ir nobažījušies par situāciju Sīrijā. Pretestība Kobanē ir simboliska cīņai pret Islāma valsts. Jūs sacījāt, ka Tas nozīmē jaunu nekonvenciālu spēka parādīšanos, bet šis spēks e, nāk no kaut kurienes, un daži ir e, gan ugunsdzēsēji, gan dedzinātāji vienlaicīgi. Jautājums ir jāatrisina, lai nepieļautu nekādas divdomības. Jūsu atbilde mani neapmierina. Jūs runājat par Turcijas humānajiem pūliņiem, bēgļu sakarā, tam var piekrist, kad jūs. E, Mēs sākām buferzona, lidojuma aizliekšanas zona. Tas viss neatbilst steidzamības situācijai, kāda ir Kobanē. Un kad jūsu prezidents, prezidents Ergoman saka, ka Islām valsts un PKK ir viens un tas pats, tad mēs esam neizpratnē, vismaz es. Un kā sacīja Panzerīkungs, pēc kurdu zonas apšaudas Turcijā. Kāpēc? Turcijas kurdu kaujinieki nevar uh, atgriezties Kobanē. Jūs sakāt, ka tie ir kaujinieki, ko mēs nezinām, kas notiek ar miera procesu. Man šķiet, ka ar PKK situācija ir ļoti neskaidra. Nevajadzētu spēlēt dubultspēli un um, esiet skaidri savās pārdomās. Paldies, uh, Veržjā kundze. Nākošais runātājs kolēģis Kaskaldo. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicināts ministra kungs. Arī es gribu atgriezties pie sarunu jautājuma. Šis jautājums tika skatīts pagājušā nedēļā ar komisāru Fīli. Es um, nāku no valsts, kam ir vēsturiskas saiknes ar Turciju. Esmu no Itālijas. Turcija vienmēr ir bijusi tilts starp austrumiem un rietumiem, un nevajag baidīties, kā teica viena no kolēģiem, runāt par visdelikātākajām lietām. Es gribētu pieminēt 23.4. nodaļu par justīciju un tiesiskumu. Šķiet, ka krimināla kodeksā iztrūkst iedziena terorisms. Es kā jurists uzskatu, ka definīcija ir viens no tiesiskas valsts pīlāriem, un es gribētu dzirdēt vairāk pār ierobežojumiem sociālo tīklu lietošanas laikā, pēdē, eh, eh, sociālo tīklu lietošanā vēlēšana kampaņas laikā konkrēti tas attiec uz Twitteri un YouTube. Tāpat gribētu zināt eh, par lēmumu aizliegt ierasties Kobanē kaujiniekiem. lūdzu vēlreiz ierobežot savu uzstāšanās laiku, jo mēs jau esam par 15 minūtēm pārs, pējuši, pārsnieguši savu uzstāšanās laiku. Nākošais runātājs vai ar eh, Eiropas iestāšanās perspektīvu esat iecerējis mainīt savas valsts tēlu? Norādījuši, ka Turcija turpina apdraudēt vienu no Eiropas Savienības valstīm, konkrēti Grieķiju. It īpaši ar agresīvām intervencēm tās teritoriālajos ūdeņos, tāpat ir arī draudi, kas izskan. Uh, attiecībā uz Kipru, ko Turcija ir nelikumīgi okupējusi. Tāpat jāpiebilst, ka Turcija nav samaksājusi zaudējumus pēc 74. gada invāzijas Kiprā. Turcija nekontrolē savas robežas ar Grieķiju, tādējādi to pārkāpj daudzi uh, nelegālie imigranti. Vai jūs šajā kontekstā redzat Eiropas perspektīvu, turpina priekšsēdētājs Lenārds uh, un Mavrīdes? Jā, man ir divi īsti jautājumi. Jaunajā Eiropas Savienības stratēģijas dokumentā jūs runājat par nepieciešamību pieņemt jaunu konstitūciju, par to esam daudz kārt jau runājuši, bet uh, Izskatās, ka šis process Turcijā ir apstājies. Uh, ko jūs par to domājat? Otrkārt, jūs teicāt, ka konsultēsties un sadarbosties ar Eiropas komisiju, gatavojot jaunus uh, likumdošanas aktus, bet ja paskatāmies, kas notika ar likumu par tiesnešiem un prokuroriem, kas tika atzīts, par nekonstitucionālu un kā jūs to skatāties, jo kaitējums jau tika nodarīts, tiesneši prokurori jau tika, bija atlaist no darba tajā brīdī. Mavrīdis kungs. Es arī runāšu īsti. Jā. Es klausījos uh, frāzēs par to, ka ir jāņem vērā realitāte, nevis uh, leģendas un mīti. Uh, Nu, realitāte ir tāda, ka 2005. gadā tika izveidot sarunu ietvars sarunu vešanai starp Eiropas Savienību un Turciju, un noteikts prasības bija, un nekas nav pēc deviņiem gadiem izdarīts. Tālāk austrumu, vidusjūra, Kiprā, Libānā, Izrēla un Ēģipte ir vienojušās par ekskluzīvās ekonomiskās donas sadalīšanu, balstoties uz starptautisko tiesību aktiem un Eiropas Savienības akī. Uh, vai esat paredzējuši respektēt šo tie, valstu tiesības, balstoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, vai arī jūs nerespektēsiet šīs tiesības? Jautājums ir ļoti vienkāršs par realitāti. Nākamais jautājums. Ministra kungs, kā jūs zinat, Islāma valsts ir uh, apdraud ne tikai tuvējos austrumus, bet arī rietumus un it īpaši kristiešus, kas tur dzīvo. Jo tagad jau Islām valsts draud pacert savu melno karogu virs svētā, svētā Pētera katedrāles Romā, un jūs atsakāties aizstāvēt Kobanie dzīvotājs, jums par to būtu jākaunas priekšsēdētājs Papadakis uh, kungs tagad noslēgumā. Ministra kungs, es arī uh, labprāt gribētu iepazīties ar jauno Turciju, bet diemžēl mēs redzam, ka Turcijas ekspansīvā politika tikai pastiprinās. Un kas notiek Kipras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā pie Eiropas Savienības robežām? Uh, Eh, kā tad ir ar to, ka Turcija respektē Eiropas Savienības uh, principus un eh, vērtības, nu šī situācija liecina par to, ka jūs patiesībā nevēlaties pievienoties Eiropai. Mēs vēlotos, lai Turcija respektētu Eiropas Savienības principus un ar savu nostāju savukārt jūs liecināt par to, ka vēlaties, lai Eiropas Savienība pielāgojas jūsu politikas praksei. Un tālāk par islama valsti. Ja vēlaties nogalināt uh, šo odu, varbūt vieglāk to ar vienkārši aizdzīt ar roku. Tagad, Boskir kungs, es uh, saprotu, ka grūti atbildēt uz visiem jautājumiem piecās līdz septiņās minūtēs, bet nu, no šīs pieredzes mēs varētu mācīties, ka šādai diskusijai ir jāparādz daudz vairāk laika nekā tas bija šoreiz, un atvainojos mūsu lībe kolēģiem, kuri jau ir uh, ieradušies. Ministra kungs, jā, nu, es saprotu, ka tiešām grūti ir atbildēt piecās minūtēs uz jautājumiem, kas uzdod 20 minūtēs, bet, nu, darīšu, ko vien varēšu. Vispirms par PKK un Īslāma valsts attiecībām. PKK ir teroristu organizācija, to atzīst par teroristu organizāciju gan Eiropas Savienība, gan uh, NATO, gan apvienotās ASV. Un Teno kungs varbūt ir aizmirsis, ko apvienotā karalis darīja ar tīrijas teroristiem. Nu, mūsu attieksme pret PKK ir tāda pati, kad Londonā sprāga bumbas, tad šī nostāja bija nepiekāpīga. Un mēs uzskatām, ka PKK ir terorista organizācija, bet tā pašā laikā ir uh, uh, uzsākts miera process un turpinās sarunas, un mēs turpināsim par spīti visām šo miera procesu, jo tas nāk uh, Turcijas kurdu pilsoņu interesēm par labu, un tas ir visa reģiona un arī Turcijas nākotnes uh, interesēs. Tālāk, eh, ko jūs teicāt par Turcijas atbalstu šim eh, Eiropas integrācijas procesam. Es gribu teikt, ka nekad eh, to cilvēku īpatsvars, kas iebilst pret iestāju Eiropas Savienībā, ir uh, nekad nav pārsniedzis 10%. Ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas ir, uh, nav izlēmuši, nav pieņēmuši lēmumu, bet šobrīd šis atbalsts dalībā Eiropas Savienībā ir aptuveni 55%. Par citiem jautājumiem. Es gribētu Uh, izskaidrot, bet tam man ir vajadzīgs vairāk laika. Es piecās minūtēs tiešām nevaru atbildēt uz šiem uzdotiem jautājumiem. Nu, piemēram, par jauno konstitūciju. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu, mēs nevarējām visu izdarīt, bet ja mūsu partijai pēc nākamām vēlēšanām būs pietiekams vairākums, lai izsludinātu referendumu, tad to mēs arī darīsim. Šobrīd šāda vairākuma mums nav. Tālāk par to, ko Turcija ir darījusi, lai panākt vienošanos Mosulā. Kādēļ Turcijai bija, būtu jāatstāja 49 savi pilsoņi islāma uh, valsts rokās, ja mums bija iespējams viņus glābt. Un, protams, katra valsts vispirms cenšas glābt savus pilsoņus un, nu, to dara arī slēdzot šādus darījumus. Mēs glābām 49 cilvēku dzīvības, tā bija slēpena vienošanās. To ir līdzīgi rīkojušās arī citas valstis, un par to nu, mums pārmetums nebūtu jāizsaka. Tālāk par Krievijas sankcijām. Mēs uh, iebilstam kategoriski pret jebkādas uh, valsts teritorijas okupāciju no citas valsts puses. Mēs neatzīstam uh, Krievijas īstenoto Krimas okupāciju, mēs iestājāmies par Ukrainas teritoriālo vienotību un stabilitāti. No otras puses, mēs uh, uzskatām, ka sankcijas nedod nekādus rezultātus nekur, ne Sīrijā, ne Lībijā, ne Irākā, ne Irānā. Un kādēļ īstenot sankcijas pret Krieviju, tas neko nedos. Um, Mm, e, mēs uzskatām, ka šīs attiecības ir apusē izdevīgas un mums šīs sankcijas nav jāīsteno. Lēmumi ir pieņemti bez mūsu līdzdalības, mūs nostādīja vienkārši faktu priekšā un prasīja, lai mēs tās īstenojam. Un mēs e, tādēļ sankcijas nepiemērojam, bet e, cenšamies uh, būt uzmanīgi attiecībās ar Krieviju. Krievi spēlē savu šaha spēli. Un tagad sankciju dēļ uh, Krievi mums uzspiedīs spēlēt Krievu ruleti, nevis če, Krievu šahu. Uh, Un runājot tālāk par um, islāma valsts problēmu, mēs nedrīkstam aizmirst arī Krievijas ietekmi šai reģionā. Mums ir jāiesaista Krievija šai procesā, mums nepieciešams ANO drošības padoms lēmums, kurā Krievija ir uh, pastāvīgā locekle. Uh, mums uh, tāpat ir jārunā ar Sīriju, un Sīrija, Krievijai šeit ir kontakti un mēs, protams, cenšamies atrisināt uh, problēmas kopumā. Tālāk par tiesis, tieslietu sistēmu Turcijā. Pagājušā svētdien notika kaut kas tāds, kas apliecina uh, to, ka šī sistēma labi darbojas. 14 tūkstoši tiesnešu un prokuroru balsoja ievēlot uh, augstāko tiesu. Un tas ir apliecinājums uh, tam, ka šis process var būt demokrātisks. Un mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt uzticamu uh, tiesu sistēmu, uz ko var paļauties pat tajos trijos gados, kad mums bija zināmas grūtības ar Eiropas procesu, mēs pieno, pieņēmām sešas reformu pakete, pakotnes, kas iekļāva arī svarīgus elementus tiesu sistēmas neatkarības nodrošināšanai. Un tagad mēs arī atjauninām mūsu tieslietu sistēmu. Tas ir ļoti svarīgi, lai pastāvētu demokrātija, lai varētu darboties ekonomika. Tiesām ir jābūt neatkarīgām un taisnīgām. E, nu, divas minūtes jau ir pagājušas, tātad man vairs nav laika, nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem, bet uzaiciniet mani vēl, un tad es e, ar lielu prieku atbildēšu uz visiem jautājumiem. Un, uh, un nesakiet, ka es aizmuku neatbildot uz jautājumiem. Tā tas nav vienkārši priekšsēdētājs vainas dēļ, man nebija pietiekami daudz laika. Priekšsēdētājs, nu jā, es uzņemšos atbildību par neatbildētajiem jautājumiem, kas šodien izskanēja. Es pateicos ministra kungam par to, ka viņš pie mums ir um, atnācis, un um, mēs saprotam, ka attiecības starp Turciju un Eiropas Savienību ir sarežģītas, un uh, vēl šis uh, reģionālais konteksts uh, arī ir sarežģīts. Es pateicos visiem par izrādīto interesi un atvainojos mūsu kolēģiem no Libe komitejas par aizkavēšanos. Tagad vienu minūti ilgs pārtraukums. Paldies,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 Okay, thank you very much. Let's try to uh, have some calm, please, in the, in the room. Lūdzu, uh, lūdzu, ievērojiet klusumu, kolēģi, un ja jūs nepaliekat uz šo sēdes daļu, tad lūdzu izejiet no zāles. Es vēlos tagad sveikt Žanu Polu Labordu no um, uh, ANO terorisma apkarošanas komitejas komitejas, viņš ir izpildu direktors šai komitejā, un šodien mums notiek kopīga sēde AFET un LIBE komitejām, un es arī gribu sveikt Klodu Morājas, kurš ir pilsoņu brīvību komitejas, LIBE komitejas priekšsēdētājs. Labordkungs, jūs bija tikšanās ar citām institūcijām vakar, un es domāju, ka mūsu komiteju uh, Deputāti eh, ļoti interesējas par to, kas notiek iekšlietu un tieslietu jomā Eiropas Savienībā un um, ārējās politikas jomā cīņā pret terorismu. Uh, Francijas, Spānijas un Beļģijas prokurori vakar sanāca uz tikšanos Kordovā uh, lai apspriestu uh, sadarbību cīņā pret uh, terorismu, un mēs saprotam, ka sadarbība ar kaimiņu valstīm ir jāīsteno Eiropas Savienības līmenī, apzinoties draudus, ko rāda Islama valsts un uh, Islama kaujinieki. Un, uh, Mēs arī uzklausījām Turcijas ministra teikto par situāciju Tur uh, Sīrijā un Irākā, un arī mūs ļoti interesē jūsu teiktais. un ir tā, tā zināms, ka teroristi uzskata, ka mērķis attaisno līdzekļus, ka viņu īstenotais karš ir taisnīgs, un daudzās valstīs tiek īstenot politika strādājot ar cilvēkiem, kuri jau ir devušies uh, cīnīties vai kur ir atgriezušies, bet mums ir lielāks akcents arī jāliek uz profilaktiskiem pasākumiem. Un, protams, šeit ir jāīsteno gan klasiski uh, terorisma apkarošanas pasākumi, gan arī jādomā par uh, robežu kontroli, lai noskaidrotu, kas dodas uh, cīnīties šajos teroristu grupējumos un kas notiek uz mūsu robežām. Tagad vārds Morājas kungam. Paldies, Plenkovičs kungs. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mums notiek kopīga divu komiteju sēde, un es gribētu sveikt Žanu Paula Bordu arī Libe komitejas vārdā mūsu komiteja šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu izpratnē un ir arī jāsadarbojas ar um, AFET komiteju, bet šie uh, kaujinieki vienmēr būs uh, dalību valstu kompetencē. Un, protams, um, visā Eiropas Savienībā dalību valstis domā par atbilstošu likumu pieņemšanu, bet mums ir arī nepieciešama uh, iekšējās drošības stratēģija, kas ir ļoti sarežģīts jautājums, un šeit klāt esošajiem Lībe komitejas deputātiem šis jautājums šķiet ārkārtīgi svarīgs, un, tā, kā jau es teicu, tas ir sarežģīts jautājums, un iespēja panākt um, vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV e par pasažieru datu reģistru un tāpat jautājums par to, kā, ko aptver šī stratēģija, vai šeit ir runa par kiberdrošību, vai būs arī kaut kāda ietekme tam uz um, noziedzības apkarošanas politiku. Uh, bet eh, Lībe komitejai ir šāda likumdošanas kompetence, un tādēļ mums ir šis jautājums jāapspriež, un mums nevajag tikai reaģēt pēc tam uz šiem pasākumiem, mums ir aktīvāk jādarbojas, un Lībe komitejas deputātiem šis jautājums ir ļoti būtisks, ir jādomā par uh, likumdošanas aktiem un par visaptverošu iekšējās drošības stratēģiju. Un es augstu vērtēju jūsu šīs dienas vizīti un sadarbību ar mūsu komitejām. Tagad vārds Laborda kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājiem atvainojiet, godājumie deputātiem. Esmu gandarīts par iespēju stāties jūs priekšā šodien, diemžēl. E, šis gandarījums ir saistāms ar to faktu, ka mums ir kopīgi jāstājas pretī ļoti sarežģītai parādībai. Un jūs jau ievadvārdos toni uzdevāt, un arī priekšsēdētāji, tas nav vienīgais iemesls, kāpēc jūs esat šeit, tas nav ārējs jautājums tikai, tas nav iekšējs jautājums tikai, tas ir vienlaicīgi gan ārējs, gan iekšējs. Lai paskaidrot cīkāk draudus, ir jāzina daži skaitļi. Es pārāk neizplūdīšu detaļās, pieļauju, ka to vis, tās viss jau zina, bet vairāk nekā desmit tūkstoši teroristu kaujinieku uzsver teroristu kuri ir devušies um, uz Sīriju un Irāku. Jūs Eh, šķi, eh, apzināsities, ka konkrētu skaitļus pilnīgi precīzus nevaram zināt, bet eh, daži tūkstoši ir Eiropas Savienībā, taču vislielākā daļa ārvalstu teroristu kaujinieku nāk no Magreba un vidējo austrumu valstīm. ir eh, arī citas valstis, Krievijas federācija, Ķīna, un tāpēc nevar teikt, ka tā būtu tikai Eiropas problēma, bet tā ir taiskaitā Eiropas problēma, jo, kā jau jūs norādījāt, ir robežu pārvaldības jautājums, kas ir būtisks jums, un arī jautājumi, kas attiecas uz līdzsvaru, kas ir uh, pilnīgi ne, neizpildāms uzdevums starp nepieciešamajiem pasākumiem un publiskajām brīvībām. Pat vairāk nekā publiskajām brīvībām, bet mūsu uh, eh, pamats principu ievērošanu, un es teikšu ne tikai Eiropas Savienības valstis, bet apvienoto nāciju valstīm, jo mums ir apvienoto nāciju harta, mums ir uh, civilo, politisko uh, Uh, tiesību uh, hart, uh, pak, harta un cilvēktiesību deklarācija. Visas apvienoto nāciju valstis vienādā veidā attiecas uz šī līdzsvara svarīgumu. Un, un kad es to saku, tad es varētu praktiski arī būt visu pabeidzis, ja nevajadzētu sīkāk stāstīt par jautājumiem, kas mūs interesē. Esmu izpildu direktors komitejā, izpildu direkcijā. Tā, komitejā cīņā pret terorismu. Un es atskaitos drošības padomēji. Tāpēc pirmkārt es gribētu runāt jums par e, rezolūciju 2178, konkrēti par samitu, kas notika pirms nedēļām trijām Ņujorkā, kad 15 drošības padomas valstis pieņēma rezolūciju kura attiecas pirmkārt uz septīto nodaļu, tātad tā ir rezolūcija, kas ir saistoša. Vismaz tajos punktos, kas um, e, attiec uz lēmumiem, un tā ir svarīga, jo pirmkārt tā uzliek par pienākumu pirmkārt tā paziņo, ka mēs visi esam vienoti cīņā pret teroristu kaujiniekiem. Taču nedrīkst šo parādību izolēt. Tas attiecas arī uz terorismu kopumā un pirmā padomis rezolūcija, kas bija ļoti svarīga, 1373, un abas kopā būtu jāsaista. Nedrīkstam pilnībā izolēt ārvalstu teroristu kaujinieku parādību no tās prakses, kas jau ir izveidojusies, un darba cīņā pret terorismu. Konkrēti runājot runājot par šīs parādības apjomu, ar kuru mēs saskaramies, kas ir uh, būtiska politikas veidošanā. Un šeit es izmantošu vārdu politiko tā, tā angļu izpratnē. Mēs šeit runājam pār organizāciju, kam ir struktūras, kas atgādina valsts struktūras, tomēr nevajadzētu šim veidojumam piešķirt to privilēģiju, ka mēs to devējam par valsti. Tā ir tev. Teroristu struktūrām arī ir, ir īpašības kopīgas ar valsti. Tāpat ir citas organizācijas Boko Haram, Nigērijā, Akmī, eh, vēl citas, kuras es neuzskaitīšu, un domāju, ka cīņai pret terorismu ir jābūt plašai. Otrkārt, kā es varētu jums eh, palīdzēt, kāds būtu mans pienesums un pievienotā, pievienotā vērtība. Un tik, lai to nodrošinātu, jāpatur prātā, ka šī izpildu direkcija ir izveida 2005. gadā, lai uzraudzītu eh, dalību valstu te, pretterorismu pasākumus, uh, atvieglo tehniskos pasākumus un sadarbotos ar starptautiskajiem un reģionālajiem partneriem, lai, lai visiem izpatiktu, es turpināšu angļu valodā. Un tāpēc mēs cieši sadarbojamies ar ārējās darbības dienas, ar Eiropas Savienību, ar eh, dažādām struktūram, ne tikai sadarbojamies, bet tā kā mēs esam drošības padomu un mūsu uzdevums ir izvērtēt pretterorismu kapacitātes, mēs tās eh, palīdzam īstenot apmeklējot eh, valstis, piemēram, desen mēs bijām Maltā, nākošajā mēnesī būsim Francijā. Tas nozīmē, ka mūsu pienesums ir ne tikai tas, ko mēs um, varētu eh, saukt par valstu grūtībām cīņā pret terorismu, bet arī palīdzēt ieviest vislabākās prakses. Uh, Eh, pārņemt tās eh, no valstīm, kur tās ir izveidojušās. Tik tālu mēs esam apmeklējuši ap simtu dalību valstu un mūsu dialogs turpinās ar visām apvienoto nāciju valstīm, taiskaitā ar valstīm, ko mēs esam jau iepriekš apmeklējuši, jo situācija attīstās. Un viena no jomām, kas ir ļoti jūtīga Eiropas parlamentam, esam pārliecināts, ka tā kā kopā ar mums ir priekšsēdētājs, no Lībe komitejas ko mēs esam varējuši pārņemt eh, no, šīs, no šiem pasākumiem un kā tos skatīt cilvēktiesību aspektā, ņemot vērā visus acīto jau at, attiecībā uz robežu pārvaldību un tā tālāk. Pirmkārt, ļoti bieži drošības padomu tiek uzskatīt, ka tāda, kas strādā pie mieru un drošības jautājumiem. Taču mēs nereti neņemam vērā to, ka drošības padoma īpaši skata cilvēktiesības pret terorismu aspektos, un tāpēc ir pieņemta pirmā rezolūcija pēc 1373 pēc 9. septembra Un šajā rezolūcijā ir norādīts, ka dalībvalstīm jānodrošina ka tas, ka ik viens terorista akta dalībnieks tiek nodots tiesai. Un tālāk ir daudzās rezolūcijās norādīts, ka līdzekļiem apkarot te terorismam ir jāņem vērā starptautiskās likumdošanas pienākumi, it īpaši cilvēktiesību uh, un humāni un bēgļu likumi. Dalībvalstīs mēs esam novērojuši gadījumus, kad dalībvalstis ir ar plašākām pilnvarām cīņā pret terorismu daž atsevišķos gadījumos, eh, pat daudzos gadījumos. Valstis ir pieņēmušas īpašas likumus, citās valstīs ir pārskatīta likumdošana, lai varētu paplašināt eh, izmeklēšanas eh, pilnvaras kāda veida pasākumi tiek īstenot. Palielināts uzraudzības pilnvars ar tiesisko uzraudzību paplašināts pilnvars aizturēt un nopratināt eh, personas, paplašināts pilnvars eh, aizturēt un nodot eh, aizdomās turamos drošību, tiesību sargājušām struktūrām. Ko mēs šajā sakarā varam sacīt? Eh, apvienotās nācijas ir norādījušas, ka īpaši pasākumi ir pieļaujami tikai, lai uh, nodrošināt leģitīma mērķa sasniegšanu un vienmēr jāņem vērā nepieciešamība, proporcionālā nāte un nediskriminēšana. To mēs mēģinām panākt katru reizi. Otrkārt, īpašas procedūras ir jānodala no ārkārtas pasākumiem, kas ir piemērots nacionālo ārkārtas gadījumu gadījumos, kad var atkāpties no atsevišķiem cilvēktiesību pasākumiem Atsevišķi pasākumi, ārkārtas pasākumi var pieņ, tikt pieļauti tikai ārkārtas situācija laikā, kas apdraud nācijas pastāvēšanu, balstoties uz oficiālu e, izziņošanu. Ārkārtas pasākumi ir pakļauts stingrām prasībām, ieskaitot noteikumu, ka at, no atsevišķām tiesībām atkāpties nedrīkst nevienā gadījumā. iekšējie noteikumi atļauj īpašos gadījumos atsevišķas tiesības ierobežot. Katru reizi mēs pasvītrojam šos pasākumus un domājam pār pasākumiem šajā sakarā. Vienmēr mēs ierosinām regulāri pārskatīt esošo likumdošanu Eh, mums ir jārīkojas visaptveroši, jāiekļau pilsoniskā sabiedrība šajās eh, diskusijās un dialogos pirms tiek eh, pieņemta ārkārtas pasākuma. Mums ir jānorāda te, limiti termiņos, jā, kā arī jāstiprina neatkarīgi šo pasākumu pārskatīšanas iespējas. Un tālāk, un es atgriezīšos pie rezolūcijas 2178, šī rezolūcija, kas ir saistoša, risina jautājumu par cīņu pret ārvalstu terorismu, un ir šo elementu iekļāvusi savā tekstā. Konkrēti, es domāju, cilvēktiesību elementi. Un visbeidzot, es domāju, ka mums ir jāpatur prātā jautājums pār cīņu pret eh, vardarbīgo ekstrēmismu. internetu jautājums ir ļoti svarīgs, un mums ir tāpat jādomā par cīņu pret vardarbīgo ekstrēmismu. Piemēram, mēs uz Ņujorku uzaicinājām reliģisko lietu ministrus no Marokas Ginejas Malī, kā arī imāmus no Mauritānijas un Kodivārs. Un šie cilvēki, ne mēs, mums apliecināja, ka paties islāms ir miera reliģija. Šī ir programma, kurā piedalās eh, imāmi, kuri ir zinoši, kuri pārzina situāciju savās valstīs, tas ir ļoti svarīgi, un tāpat viņi palīdzēja apmācīt imāmus no Malī citām valstīm, tas ir svarīgi norādīt, jo, manuprāt, šis ir piemērs no valstīm, kur var cīnīties pret vardarbīgu ekstrēmismu. Lūk, paldies par uzmanību jums. Es ceru, ka es mazliet pārsniedzu sev atvēlēto laiku, taču es gribēju jums sniegt kopīgu eh, pārskatu pār situāciju. Paldies vēlreiz par runas laiku. Paldies, direktor Kungs, kādam, kas ir mūs apmeklējis no pašas Ņujorkas. Uh, eh, ir jādod vismaz iespēja izteikties uh, eh, um, 20 minūšu garumā. Paldies jums par izklāstu un konkrēti par šo uh, skaidrojumu rezolūcijai 2178, eh, kas ir ļoti svarīga cīņas pret terorismu kontekstā. Un ar Morasa kunga atļauju došu vārdu kolēģei Anai Gomešai no Libe komitejas. Uh, uh, thank you. Paldies priekšsēdētāji kungs un laborda kungs, pateicos jums. Es gribēju jums jautāt. Es ļoti augstu vērtēju jūsu pieeju tādai, ka tā ir tāda vispārējo, visaptveroša pieeja, ka šeit ir runa ne tikai par iekšlietu jautājumiem, bet arī par ārpolitiku. Uh, un ka ir jādomā arī par to, kā novērst šo problēmu, ne tikai kā to risināt, bet uh, tātad uh, šajā reģionā darbojas ārvalstu kaujinieki, kas nāk arī no mūsu valstīm. Es gribētu zināt, ko jūs domājat, kādi ir motīvi, varētu būt reliģiski motīvi, uh, citi varbūt domā, ka viņi cīnās pret netaisnību Un um, Eiropā uh, valda krīze, daudz no šiem jaunajiem cilvēkiem droši vien ir bez darba un ir uh, vīlušies uh, Eiropā. Mēs esam dzirdējuši, ka dažas Eiropas valstis draud šiem cilvēkiem atņemt pilsonību, ja viņi atgriežas tas, manuprāt, būtu pilnīgi muļķīgi atņemt pilsonību tiem cilvēkiem, kuri atgriezīsies. Tas tiešām būs muļķīgi. Man, eh, es atbalstu jūsu pieju, kas eh, saskan ar ANO rezolūciju, jā, ka šie cilvēki ir jāuzskat par kriminālas organizācijas eh, dalībniekiem, bet, nu, ja mēs atņemsim viņiem pilsonību, tad mēs šo problēmu tikai uzgrūdīsim kaimiņu valstīm. Vēl viens jautājums vai uh, Tagad ir pārredzams, ka Guantanamo tipa uh, centri tiks izvērsti arī citviet, jo šī Guantanamo bāze ir pilnīgi nelikumīga, uh, jo tur nav nodrošināts ne tiesiskums, starptautisko tiesību izpratnē, ne cilvēktiesību ievērošana Vai jūs uh, varat apstiprināt, ka tieši šādu bažu dēļ jūs arī teicāt uh, to, ko jūs teicāt? Un uh, vai ir uh, paredzēts uzlabot izlūk uh, dienestu darbību un sadarbību? Jo es domāju, ka tieši šajā jomā mums tiešām ir daudz problēmu. Un uh, Eh, šādā situācijā, ar ko mēs saskaramies, mums būtu nepieciešama daudz efektīvāka sadarbība starp eh, izlūkdienestiem, protams, iztenojot eh, demokrātisko kontroli par šiem dienestiem un ievērojot ANO rezolūciju. Paldies tagad vārdu Čārlzam Tanokam. Es nebiju pat paredzējis runāt bet eh, es tiešām nevaru pieņemt, ka apvienotās karalistas premjerministru sauc par galīgu muļķi, jo Dēvids Kamerons atbalsta to, ka šīm personām būtu jāatņem pilsonība, ja viņiem ir dubulta pilsonība. Ja šie cilvēki dzīvojot apvienotā karalistē, tad dodas ārzemēs un uh, uh, Eh, izdara eh, šādas kriminālas eh, nodarījumus ārvalstīs un pret tiem būtu jāvēršās arī ar kriminālu sankcijām. Un es neuzskatu, ka tā cēlons, kā to teica kolēģi Anna Gomeša, ir tikai bezdarbs. Apvienotā karalistē ir notikušas debats un uh, balstojums uh, parlamentā par uh, pasākumiem pret um, uh, islama valsti. Un uh, šeit um, uh, izskanēja, ka būtu nepieciešama ANO rezolūcija, lai šādus pasākums, kas tagad uh, notiek Irākā, veiktu arī Sīrijā. Bet, nu, kaut gan pēc ANO statūtiem varētu uzsvērt, ka Irāka īsteno pašaizsardzības pasākums, jo uzbrukumi tiek vērsti no Sīrijas teritorijas civiliedzīvotājiem un uh, patiesībā ir uh, jāvēršās pret šādiem uzbrukumiem un uh, tā būtu ANO rezolūcijas īstenošanā, ja Asats to atbalstītu. Tālāk jautājums par īmāmiem, kas no Zemsaharas Āfrikas dodas uz Sahelu. Uh, Šeit uh, ir mm, daudz pierādījumu tam, ka Persijas līča valstis Saudārābija un Katāra, uh, kuras vadās no salafistu uh, Hatabi reliģijas patiesībā piešķir finansējumu un citu veidu atbalstu teroristu uh, grupām, vai nevajadzētu izdarīt spiedienu no šīm valstīm, lai tās atteiktos no šādas rīcības. Paldies, Tano kungs! Un tagad es uh, ierosinu uh, Morājas kungam pārņemt sēdes vadību. Un, jā, nu, Libe komitejai tagad uzdod to grūtāko darbu. Jā, bet, nu, esmu jau pieredzis tā rīkoties, saka Morājas kungs. Es arī tagad gribētu uzdot jautājumu. Man, man, es parasti neuzdod jautājumus, bet man ir tāds jautājums ar vairākām. Čārlis Tanoks uzdeva ar vairākām daļām jautājumus, nu, bet mēs Briti vienmēr uzdodam tikai vienu jautājumu, vai nu vienkāršu vai sarežģītu. Nu, un šis jautājums nav tāds politisks, bet tīri praktisks jautājums no ANO viedokļa. Kā jūs domājat? Uh, kā Eiropas Savienības tiesas lēmums par datu uzglabāšanas direktīvu. Uh, ir uh, novedis pie tā, ka vismaz viena dalība valsts ir pieņēmusi savu tiesi likumu par cīņu pret terorismu. Šeit parlamenta vairākums neuzskatīja, ka ir nepieciešams tik milzīgs datu apjoms, lai cīnītos pret terorismu draudiem. Kāds ir skatījums ANO ārpus Eiropas uz šo situāciju? Jūs runājāt par samērīgumu, par uh, nepieciešamību. Kā jūs domājat, vai šis lēmums bija pareizs vai nē? Un tagad uh, dodu vārdu Lopesam Agilāram. Paldies priekšsēdētāji, paldies Laborda kungs, mums ir liels gods ar jums tikties šodien. Un uh, mūsu komitejām notiek kopīga sanāksme. Uh, Un uh, cīņai pret terorismu ir ārējā dimensija, par ko atbild AFET komiteja, un iekšējā uh, dimensija, par ko atbildam mēs, LIBE komitejā. Un uh, būtībā šis ir liels solis uz priekšu, jo mm, mēs tagad uh, iesaistāmies arī kriminālu tiesību jomā. Mm, mēs pieņemam lēmumus arī par šo jomu Eiropas parlamentā. Uh, um, runājot par cīņu pret terorismu. Es gribu jautāt, jūs uh, strādājat ANO uh, komitejā par izpildu direktoru, kā jūs varētu dalīties ar mums uh, pieredzē par to, kā reāli īstenot cīņu pret terorismu. Jo šeit ir runa nevis par izvirzītiem mērķiem, bet par līdzekļiem, kas ir izvēlēti, kas e, tiek nogalināti cilvēki, un neatkarīgi no tā, vai tās ir separatistu kustības vai uh, vai reliģiskas kustības, šīs kustības izmanto nepieņemāmus līdzekļus un tās apdrauda mūsu valstis. Šie, šīs organizācijas darbojas arī bijušā padomu savienībā un šeit ir separātistu kustības un uh, vardarbība tiek vērsta arī pret bijušajām PSRS valstīm, bet arī šeit mēs daudz ko varētu mācīties, un es gribētu zināt, kā uh, juridiski definēt terorismu. Es arī, saka Lopes Agilāra kungs, izmantoju šo iespēju un uzdot jautājumu, kas sastāv no daudzām daļām. Par jūs runājāt tātad šeit par īslāma valsti, bet nu tā jau nav valsts, bet ir runa par finansējumu šo finansējumu gan nodrošina valstis, un ko mēs varam darīt, lai apturētu islāma valsts un uh, finansējumu un teroristiskās darbības finansēšanas apturēšanu. Un vai pasažieru datu reģistrs kaut kam nodara tiešām cīņā pret terorismu? Jā, nu. Es, eh, jā, te, nu pat lielījos ar to, ka mēs tā ļoti efektīvi organizējam darbu Libe komitejā, bet, nu, diemžēl mēs, eh, jūs pierādījāt pretējo. Eh, jā, Lūdzīgs kundze, jā, paldies. Es runāšu dzimtajā valodā. Un, Un es vēlētos uzreiz pievērsties jautājumam, ko Libe kolēģis uzdeva bez nopietna atbalsta no dažādām valstīm islama valsts nevarētu būt tik nopietns drauds, kā tā šobrīd ir. Ir ļoti neskaidras ziņas par to, cik lielā mērā valstis atbalsta ISIS. Vai jums ir skaidrība, par kurām valstīm konkrēti runa un kādā konkrētā veidā tas notiek, šī atbalsta sniegšana? Un līdz ar to, kādā veidā jūs vēlaties vai plānojat to nākotnē novērst? Kā, kāds pirms aptuveni eh, stundas eh, mēs runājām šeit ar vienu šāds atbalstošu valsts Turcijas pārstāvu ko darīt eh, teiksim, ar šo situāciju, ja tu, Turcija nav drošības padomē. Tas, ko es dzirdēju pirms stundas, tas šokēja man. Un es nedomāju, ka tas bija tādēļ, ka tas bija saistīts ar to, ka Turcijas pārstāvim nebija laika atbildēt uz jautājumu. Nē, viņš apzināti izvēlējās, uz ko atbildēt neatbild uz to, kādā veidā Turcija atbalsta uh, islama valsti kādā veidā notiek atbalsts, loģistikas atbalsts, tā skaitā Turcijas robežās, un absolūti neizteicās par to, kādā veidā Turcija plāno mainīt savu politiku šajā kontekstā. Līdz ar to konkrēts jautājums jums, vai jūs piekrītat šim viedoklim, ka nepietiek tikai ar diplomātiju, ar jaukiem vārdiem, vai nevajag tās valstis, kuras mēs zinām, kā Turcija un citas, kur jūs varbūt vairāk zināt par mums, tomēr eh, ļoti nopietni pakļauts spiedienam. Un pievienojas Tenok kunga jautājumam par to, kāds ir jūsu vērtējums eh, par eh, uzlidojumiem Sīrijas teritorijai. Vai jūs uh, sēdz kaut kāds ANO piešķirts mandāts vai uh, Vai tur nav tomēr darīšana potenciāli ar suverēns valsts robežu pārkāpumu? Tālāk eh, zaļo vārdā eh, kolēģi. Jā, es runāšu zviedriski, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas. Sākumā es vēlētos pateikties jums par ļoti visaptarošo prezentāciju, bet man īpaši palika uh, prātā nediskrimināciju, ko jūs pieminējāt par nacionālām ārkārtas situācijām. Jūs tad eh, varēsiet na, eh, nacionālo ārkārtas situācija gadījumos atkāpties no vadlīnijām. Ir svarīgi, lai eh, ieviestie pasākumi nenovest pie kaut kādas masveida novērošanas vai profilēšanas, balstoties uz ādas krāsu vai vārdu, ja jūs pēkšņi nonākat kādā sarakstā, vai jūs nevarat izmantot banku pakalpojumus un tā tālāk. Tādas kļūdas jau ir pieļauts iepriekš, mēs nevēlamies tās atkārtot. Un kā Gomeša kundze sacīja iepriekš, Nu, nevar būt tā, ka jūs zaudējat eh, savu nacionālitāti, pilsonību, respektīvi, vai dubulto pilsonību. Tas var būt eh, valstis eh, domās, ka ir kādas nacionāla līmeņa ārkārtas gadījumi tikai, bet mums ir jāzina, kas tie ir, ko, kur tieši viņi ir devušies un par kādiem skaitļiem mēs runājam, cik daudz viņi ir. Un tad, kad viņi atgriežas, vai viņi ir izdarījuši e, noziegumus, vai viņi tiek, e, ap, e, pret viņiem tiek celts apsūdzības. Tikai tas, ka cilvēks ir bijis kādā teritorijā, nenozīmē, ka viņš ir noziedznieks. Mums ir jāzina vairāk par šiem cilvēkiem. To es centos pateikt. Priekšsēdētājs, kolēģi, mums nav daudz laika. Ja jūs visi izteiksieties īsi, tad varbūt būs arī iespēja dzirdēt atbildes. Mums vēl ir garš saraksts, lūdzu, izsakieties īsi. Tātad FDD grupas pārstāv tālāk. Eh, tak för ordet och eh, tack för att ni kom hit. Paldies, eh, ka devāt man vārdu. Paldies Labāk kungam par ierašanos. Jūs jau savos izteikumos atbildējat uz to, ko es vēlējos vaicāt, bet es detalizētāk vēlētos no jums dzirdēt. Konfliktā Sīrijā un Irākā tiek uzskatīts, ka ir iesaistīti vairāk kā desmit tūkstoši ārvalstu kaujinieki. Ja, izskatās, ka pasākumi netiek īstenoti piemēroti, lai novērstu šādu kaujinieku došanos uz turieni. Kā jūs pieminējāt, 20, uh, eh, ANO drošības padoms rezolūcija numur 2178 eh, noteikti ir jāvērš pret, pret terorismu, tur ir otrajā pantā paredzēta pasākuma, lai mazinātu teroristu mobilitāti tā skaitā pastiprināt veicot eh, robežu kontroli, rūpīgāk pārbaudot pasas un ceļošanas dokumentus. Kā jūs plānojat mazināt eh, terorismu mobilitāti? 8. pantā rezolūcijā nav nekas tāds, kas eh, varētu aizliegt dalību valstīm neļaut saviem savas valsts pilsoņiem doties uz šīm. Šī, Eh, šīm teritorijām. Tāpat arī dalību valsts tiek aicināts īstenot eh, pasākums, kas ir nepieciešama, lai novērstu radikalizāciju, eh, vervēšanu un transportēšanu saistībā ar šiem ārvalstu kaujiniekiem. Kā jūs plān, plānojat to īstenot? dalību valstīm tiek aicināts nodrošināt, ka cilvēki, kas piedalās teroristu finansēšanā vai darbību atbalstīšanā, organizēšanā, tik, tiktu saukt pie atbildības. Ir nepieciešams eh, īstenot eh, sodus eh, priekšsarētājs. Mums ir ļoti īsi jāizsakās. Man būs pusstunda vajadzīga, lai atbildētu to. Es jau kolēģiem sacīju, lai neuzdod vairākus jautājumus vienā, un mans brīt kolēģis aizsāk šo tendenci. Es darīju tieši tā, kā vajadzēja. Es kā brīts zināju, kas jādara, mans brīt kolēģis gan nē. Saraja uzdos vienu jautājumu. Sociāldemokrāta pārstāvja. Jā, paldies, es arī runāšu zviedriski. Es ļoti rūpīgi klausījos, ko jūs sacījāt. Tas tiešām nomierina, jūs sakat, ka ir pamatprincipi, no kuriem nebūs atkāpšanās, balstoties uz pamattiesību hartā rakstīto, bet Eiropa saskars ar nopietnām problēmām demokrātijas jomā. Mēs redzam, ka ekstrēmistu spēki ārpus e, Eiropas, bet tāpat laikā arī ekstrēmu labējie spēki, piemēram, Eiropā. ANO drošības padomā notiek kaut kādas e, diskusijas par to, jo šeit varētu būt paralēls, tomēr vilktas starp abiem šādiem spēkiem, kas varētu tandēmā darboties. Tā kā, manuprāt, tā bija laba ideja, ka jūs sacījāt, ka varbūt mēs varam piesaistīt imamus un arī parastajā sabiedrības daļā veicināt šādas diskusijas. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kas jauns. Kopš 2011. gada jau aktīvi darbojas eh, šādi eh, spēki. Cecil Kiengi tālāk, sociāldemokrāti, lūdzu. Grazie, e, sono inizialmente non volevo intervenire, ma... Paldies. Es sākumā nevēlējos uzstāties, bet man īpaši aizskāra jautājums par eh, pilsonības atņemšanu. Vēlējos uzzināt, ko jūs domājat par to, par šo ideju, par pilsonības atņemšanu šiem cilvēkiem. Bieži vien ir cilvēki, kas ir piedzimuši Eiropas Savienībā, uzauguši tur, un pēkšņi viņiem atņem pilsonību, un kur tad lai viņi dodās? Ja viss ir vienlīdzīgi likuma priekšā, tad šīs pilsonības atņemšanas mehānisms tomēr tiek piemērots vis, tikai pret tiem, ka, kuriem ir kādas, uh, kuriem izcelsme ārpus Eiropas, ja, tomēr pret visiem vienlīdzīgi likums būs. Varbūt, ir, eh, varbūt tiek mēģināts eh, izmantot to kā izspiešanu priekšsēdētājs. Un, ja atļausiet, Degrāf kungam kā pēdējam dosim vārdu eh, pie politiskām partijām nepiedar komitejā. We er zien drie zaken. Invloedrijke politici die beweren. Trīs lietas, ko es vēlos pateikt. Mēs dzirdam no politiķiem to, ka islāma valstī nekā kopīga ar islāmu nav. Kamerons Obama to saka. Niderlandē izlūkdienas saka, ka džihādistu mo motivācija, kas dodas uz šo islamu valstu, var saprast tikai balstoties uz ideoloģiju, kas nāk no islama. Radikālai īmami Eiropā Nīderlandē saņem finansējumu no tādām valstīm, kā piemēram Katāra. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli par to. Vai jūsuprāt, islama valstī tik tiešām ir kaut kas eh, kopīgs ar islamu vai nē? Vai mēs Eiropā varam kaut ko darīt, lai vērsos pret šo radikalizāciju, piemēram, aizliedzot imamiem uzstāties, priekšsarētājs pārslietas? kolēģi, kuri ir palikuši. Es saprotu, ka ir ceturtdiena. Paldies, ka esat palikuši vēl šeit. Tik tiešām ļoti sarežģīti jau, jautājumi. Žampol, ja varēsiet rakstiski varbūt sniegt atbildes, tas mums ļoti palīdzētu. Es nezinu, vai tas ir iespējams. Jums, ne, nu nevar no jums prasīt, lai es visu atbildat. Uh, Varbūt, ja kolēģi nesaņem jūsu izteikumos atbildi, varbūt rakstiski to var. Varbūt atbildēt, ko varat, un tad, ja, ja vēl kaut kas paliek, nu tad lūdzu varat sazināties. Lūdzu. I, I think that uh, uh if you read Es domāju, ja jūs uzmanīgi lasāt, tad runājot par šo pilsonības jautājumu, ja izlasāt uh, rezolūcijas astoto punktu eh, ir teikts, eh, šīs tā tad ir eh, valstīm jā aiz, tātad valstīm pašām ir tiesības izlēmt par to, kā aizkavēt šo personu izbraukšanu no valsts un uh, šeit uh, saikne ar ārkārtas pasākumiem. Es gribu atgriezties pie tā, kas ir teikt statautiskajā paktā par pilsoņu un uh, tiesību, pilsoņu un politiskām tiesībām, ka šāds pasākums var ņemt, pieņemt tikai tad, ja apdraud nācijas pastāvēšanu un ka ir stingras prasības par arī norādot, ka ir tiesības, ko nekādos apstākļos nedrīkst atņemt. Tātad katra valsts var izlēmt par šo pilsonības jautājumu, jo tas ir uh, katras valsts kompetence un um, drošības padome mm, nav veikusi nekādus pasākumus šai jautājumā, tātad ir teikts, ka nav pienākums to darīt. Vairāk neko citu es nevaru šeit piebilst. Tālāk terorisma definīcija. Mums ANO šī definīcija ļoti vienkārša. Ir terorisma akti, kā tas ir uh, definēts 18 uh, starptautisko tiesību instrumentos, kas ir pieņemti ANO. Un man nav jāatgriežas pie sava kār, uh, kādreizējā darba, uh, es strādāju kasācijas ties, tiesnesi. Nu jā, mēs varam arī uh, censties izstrādāt politisku definīciju polit, uh, e, terorismam, jo es vēršos pie pilsoņu brīvību uh, komitejas. Ja mēs cenšamies izveidot tādu vispārēju terorisma definīciju, tad tas ir uh, pret uh, tiesiskumu kā tādu, jo šeit ir jārunā par konkrētiem nodarījumiem. Protams, ir jādomā par finansējumu apturēšanu, var arī, protams, uh, diskutēt par to, kas ir terorista organizācija. Mums ir vesela šāda organizācijas saraksts. Tālāk par uh, Īslama valsts atbalstīšanu. Jā, tā ir teroristu organizācija, kam ir valsts struktūra, bet ko nevar uzskatīt par valsti, jo pretilnīgi nepareizi. Un tas ir saistīts ar to, ka drošības padome IS ir iekļāvusi teroristu tu organizāciju sarakstā un ar to pietiek, lai mēs strādātu pie šā jautājuma, un tas ir arī saistīts ar to, ka um, militārie triecieni un citi pasākumi ir vērsti pret IS, un jūs piesaucāt uh, ANO drošības padomas rezolūciju, un uh, kolē deputāts uh, Uh, uh, lai mēs tur norādītu, vai tiešām mums ir nepieciešama jauna srebrenīca, runājot par Kobani, tas tika teikts. Un es tikai aprobežošos ar šo citātu. Tālāk par uh, IS un citu teroristu organizāciju finansējumu ir dalību valstu virzība, uh, ieskaitot tās dalību valstis, kas uh, šeit tika pieminēts, tātad uh, atbalstīt padomes nostāju. Šo valstu vadītāji ir pārstāvēts šai padome un visi strādā kopīgiem spēkiem, jo šie draudi skar ne tikai Eiropu vai ASV, Eh, šie draudi tagad eh, attiec uz visiem. Un jūs arī priekšstādātāji norādījāt kaut ko ļoti pozitīvu. Mums ir nevis jārēģē, bet jārīkojas. Un eh, ir arī rezolūcijā sestais punkts, kur ir norādīts, ka tie, ka ir jāvērš pasākumi pret tiem, kas nodrošina teroristu finansējumu. Un Gafi. Un tiks veikti šādi pasākumi. Protams, būs nepieciešams laiks, lai šie pasākumi būtu efektīvi. Mēs nevaram uh, apgalvot, ka tas notiks vienas dienas laikā. Tas nav iespējams. Tālāk par pasažieru datu reģistru. Tikai viena lieta ir nacionālie pasažieru datu reģistri. Un es domāju, ka runājot par uh, brīvības uh, ierobežojumiem. Nu, jūs jau Eiropā skatīsties, lai šeit nebūtu nekādi, uh, nekādas pārmērības. Jūs rūpēsieties par brīvību aizsardzību, bet dati ir uh, sensitīvi un, un būtībā izlūk informācija nav nekāda problēma. Grūtāk ir uh, saukt pie atbildības konkrētus cilvēkus, un tādēļ ir kaut kas konkrēts uz robežām jāizveido, lai viņus varētu aizturēt un saukt pie atbildības. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mūsu Eh, komiteja ir eh, drošības, eh, tiesiskuma, cilvēku tiesību jautājumos kompetenti. Mēs esam atbildīgi par visu. Un es pateicos jums par sniegtajām atbildēm un, un par kolēģiem par pacietību, jo mūsu sēde ievilkās un uh, pateicos mūsu viesim, līdz ar to sēde slēgtā. Jā, un vēl Plēnkovičs kungs saka paldies. Nākamā sanāksme notiks 3. novembrī.